Right, welcome everybody. Visi laipni lūgti. Domāju, ka lielākā daļa grupu nu, nu pat jau ir pārstāvēta šeit zālē, tas ir lieliski. Jo, kā zinu, tad arī visi ierašanās pasākumi šeit nebūtu nav tik vienkārši pirmdienā, bet redzu, ka bēgļiem gan ir izdevies šeit ierasties. Par to prieks. <laughs> um, <laughs> one, two, three, four, yes. Um, may I have the... Tātad, apstiprināsim darba kārtību. Ja nav iebildumu, ļoti labi. Nu, ir arī pāris priekšādātājs paziņām. Pirmkārt, gribu jums atgādināt, ka rīt mēs nebūsim visi šajā telpā, bet gan plenārsēžu zālē. Tāpēc lūdzu paņemiet savus dokumentus līdz gadījumā, ja nu, tie netiek tik droši pārtransformēti. Gribu arī tāpat jūs informēt par pašreizējiem trialogiem. Var pastāstīt par Eiropas kop, kopējo kapitālu, Eiropas sociālo uzņēmīs darbības fondu. Norisinājās otrais trialogs par abiem šiem tēmatiem. Tātad tas bija 12. jūnijā. Eh, guvām panākumus par virkni jautājumiem, un nākamais trialogs paredzēts 20. jūnijā. Par CRD, CRR vēl divi trialogi norisinājušies 13. un 14. jūnijā. Arī tur guvām panākumus gandrīz visā, gandrīz nonā, noslēdzām sarunas par uh, kompromisu, par uh, šīm, šo klimata direktīvu. Uh, pāris sarunas vēl paredzētas šonedēļ, bet ir vēl vairāki nenokārtoti jautājumi, piemēram, banku glābšanas plāni, papildus eh, kapitāls sistemiski svarīgām iestādēm, kas vēl jāatrisina. Nu, piemēram, šie buferu fondi, arī tas viss sasaistās ar finanšu regulu, un tas viss būs jāskata kopā. Un vairāk vēl trialogu paredzēt nākamnedēļ. Tālāk par hipotīku, hipotēku direktīvu. Pēc pagājušā ned pagājušās nedēļas balsojuma referents gan laikam nav klāt šeit. Labi, tad par to nerunāsim šobrīd, par to pastāstīšu jums vēlāk, kad būs ierties arī referents. Šeit vēl otra lapus man šķiet. Eh. Šķiet ir arī neliela korekcija visās valodu versijās emir regulā. To izskatījuši juristi lingvisti un eh, informācija jums 14. jūnijā izplatīta saskaņā ar 216. reglamentu pantu. Tā kā, ja nebūs iebildumi no komitejas puses, tad šāda veida korekcija eh, tiks iesniegta parlamentam, tā tiks izziņota jūlija mazajā sesijā Strasbūrā un tiks apstiprināta uh, Eh, ja neiebilst neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti, tad par to nobalsosim, un tad šāda veida korekcija tiks iestrādāt dokumentā. Vai man nepieciešams lasīt šo korekcijas saturu? Jā, ak jā, nu tā tad tomēr man ir jāizlasa arī tā tad 14. un 85. pants 14. pantā, 5. punktā, 2. apakš, 2 līnijā teikts, ka līdz 31. decembrim 2014. gadā, tātad mēnesis tiek koriģēts šeit, un teksts turpinās kā oriģinālā. Un 85. pantā, 3. apakšpunktā, tiek teikts, ka ar noteikumu, ka esmu iesniedz ziņojumus līdz septembrim 2014. gadā. Arī šeit mēnesis mainīts. Tātad tiek svītrots otrais apakšpunkts 14.5. Četrpadsmit punkts piektā 14. panta 5. apakšpunkta formulējums tiek pārņemts 85. pantā. Un tad 89. pantā paredzēts nelielas izmaiņas, lai pārliecinātos, ka, iesnie, ka attiecīgais termiņš, kas jāievēro tirniecības depozitārijiem, atbilst attiecīgiem tehniskiem standartiem par deleģētajiem aktiem. Tikai datums, kad stājas attiecīgie dokumenti spēkā, ir mainīts. Netiek mainīts. Um, tātad tīri tad tehnisks koriģējums. Nā, bet nākamajos 200 trialogos gan jau nonāksim arī pie pareizākām vēl detaļām. Tālāk, Nonākam pie trešā darba kārtības punkta - ekonomikas dialogs ar Beļģiju, viedokļu apmaiņa ar Stīvenu Vanekaru. Viņš ir Beļģijas ministra prezidenta vietnieks un finanšu un spējas attīstības un par civildienas jautājumiem atbildīgais ministrs. Nu, lūk, un tad dosim vārdu tagad ministram un sāksim viedokļu apmaiņu. Atvainojos, ka jums bija jāklausās visos šais priekšādātājs paziņojumos, bet nu, tā un nu, tas mums parlamentā ir. Tāda kārtība. Lūdzu, jums vārds. Madam Chair, thank you. Paldies, priekšsādātāji, nekādu uztraukumu par to, godātie deputāti. Protams, esmu šeit ar lielu prieku. Esmu pieņēmis jūsu uzaicinājumu kā jaunais Beļģijas finanšu ministrs un vēlos tāpēc spēcināt dialogu ar Eiropas parlamentu. Un, kā saprotu, tad to var īpaši labi darīt, lūk, tiekoties ar pastāvīgo ekonomikas un monetāro lietu komiteju. 2011. gadā Beļģijas prezidentūra pilnībā atbalstīja uh, ekonomikas dialogu, toreiz, kad norisinājās sarunas par sešu dokumentu pakotni, Eiropas vīziju un Eiropas tradīcijas mūsu valstī, protams, ir jums visiem ļoti labi zināms. Un tāpat, es domāju, jūs arī zinat, ka Bēļģija ir apņēmusies eh, pal, eh, sastrādāties ar parlamentu, jo esam tam pateicīgi par ļoti būtisko ieguldījumu Eiropas ideālu veicināšanā, tāpēc tikai loģiski, ka esmu šodien jūsu rīcībā, lai varētu padziļināt šo ekonomikas dialogu. Dāmas un kungi, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, es domāju, būtu tikai godīgi teikt, teikt, ka ekonomikas situācija Beļģijā ir bijusi labāka nekā Eirozonā kopumā. Beļģijas Nacionālā banka nesen aplēsusi, ka kopš krīzes sākuma Beļģijas IKP ir eh, saglabājies visstabilākais visā Eirozonā. Nu, diemžēl gan ar to vien droši vien nepietiek, lai pilnībā situāciju uzskatītu par normālu. Bet jūs paskatīsieties uz pirmo slaidu, tad redzēsiet, ka kas attiec uz izaugsmu pirmajos četros gados, Beļģija ir bijusi kā ļoti labi izaugsmes dati. Domāju, ka tas saistīts ar vairākiem iemesliem. Pirmām kārtām gribu minēt to, ka Beļģijā ļoti spēcīga ekonomikas tāda izejas akmeņa. Skatoties uz otru slaidu, redzēsiet, ka neto finanšu aktīvu pozīcija Beļģijas pilsoņiem ir augstākā eirozonā, apmēram 200% apmērā no IKP un tas ir divi tik daudz kā valsts sektora parāds. Un, to jūs, un tas, protams, ir tāds mīnus savukārt Beļģijas ekonomikai. Tātad, bet to kompensē, kā jau teicu, šie e, finanšu aktīvu krājumi, ko, kas, ko tur Beļģu pilsoņi. Otram kārtām gribu norādīt, ka Beļģijas pieeja krīzei un cīņa pret krīzi, manuprāt, bija ļoti labi izvēlēta. Valdība risināja problēmas banku sektorā ļoti strauji, ņemot vērā pilsoņu intereses, reāli ekonomikas intereses un arī pats savas intereses un tā. Un kā rezultāts, Beļģijas ekonomikā šī negatīvā sērga ļoti ātri tika apturēta. Tika izveidota pagaidu bezdarbas eh, schēmas, sistēmas, kas eh, ļāva samazināt plaša apmēra darba vietu samazinājumus un ļāva veidoties firmām atsākot ražošanu. Jūs redzēsiet nākamajā slaidā, ka šobrīd bezdarba mm, rādītājs ir zemāks nekā pirms krīzes. Un tāpēc, domāju, šāda veida ekonomikas stabilizātori, tādi kā, lūk, eh, bezdarbas, bezdarbas schēmas un dažādas programmas, pilnīgi noteikti ir ļāvušas mums šos datus uzlabot un pilnīgi noteikti ir pozitīvi, vismaz salīdzinot ar pārējo eirozonu. Nu, protams, eh, visbeidzamais komentārs šai kontekstā eh, ir saistīts ar stratēģiju, ko Beļģi izmantoja krīzes laikā, respektīvi mēs visā šai laikā veidojam ļoti viedu valsts finansējumu stratēģiju atgūšanās programmu, ko īstenoja Beļģijas valdība bija apmērā ierobežota, un deficīts tāpēc nekad nepieauga laikā no 2009. Eh, gada oktobra Beļģija eh, darbojās kā viena no pirmajām Eiropas valstīm, kas eh, strikti ķērās pie konsolidācijas procesa jau 2010. 11. gada budžetā, un šī valsts finanšu stratēģija, manuprāt, ir izvērsies par ļoti labu attiecīgu rādītāju un ļāvusi saglabāt zemu Beļģijas parāda attiecību pret eirozonas vidējo rādītāju. Un te jūs redzat slaidā, ka eirozonas parāda rādītājs ir 6,5 punkti, Nu, protams, šis arguments varbūt ir tāds nedaudz ap, tāds apstrīdams. Nu, nu, varētu teikt tā, ka lūk kāds eh, pacients, kam ir 39 grādu temperatūra, ar prieku norāda uz blakus gulošo pacientu, priecājoties, ka viņš ir vesels, jo tam blakus gulētājiem ir 40 grādu temperatūra. Nu, nezinu, jā, vai tas ir tā gluži pareizi, bet ja salīdzinām šo periodu ar 90. gadiem, kad šis parāda attiecības Eh, līmenis bija 70%, tad nu skaidrs, ka acīm redzot pēdējās desmitgades stratēģija Bēļģija ir ļāvusi pietuvēties eh, vidējiem rādītājiem Eirozonai un, protams, ka mēs cenšamies virzīties uz 60%. Nesena ekonomikas situācija Beļģijā, nu jāsaka, mūs padara par tādiem, nu, tādiem labi, par tādiem labu rādītāju valsti. Un tomēr jāatzīst, protams, ka Beļģijai nav izdevies pilnībā izbēgt no finanšu tirgus eh, uzmanības. Beļģijas specifiskie faktori attiecībā uz finanšu tirgus nemieriem bija tāds, lūk, pirmām kārtām augsts parāda līmenis 98% no IKP Un tas ir piektais augstākais parāda rādītājs Eiropas Savienībā. Un pat šis samazinošais rādī, e, attīstība tomēr joprojām e, nevar šo skaitli mainīt. Otrām kārtām arī finanšu sektoru, pakļautīgi finanšu sektoru riskiem 2011. gada oktobrī Beļģija un Francija nācās kopīgiem spēkiem izglābt Deksī banku, nodalot labos aktīvus un garantējot finansējumu pārējiem, bet, un, un tas, protams, nonāca finanšu tirgus uzmanībā. Trešais aspekts ir tāds, ka Beļģijā nebija pilnvērtīgas valdības. Kopš 2010. gada jūlijā, jūlijā Beļģijā darbojās pagaidu, ja bija priekšējā valdība federālā līmenī, un eh, jāsaka daudz, ko, protams, bija iespējams darīt, lai aizsargātu Beļģijas ekonomikas intereses, bet tirgi tomēr jutās nobežījušies par šo kopējo situāciju. Uh, Un eh, pēc tam, kad lūk, Beļģijas prezidentūra noslēdzās, eh, visi gaidīja lūk, tomēr kaut kādas garantijas tam, ka Beļģija spēs izturēt savas starptautiskās eh, saistības, un šāda veida garantiju nebija iespējams dot. 2011. gada novembrī visi šie punkti nonāca kulminācijā. Uh, Komisārs Rensts mūs informēja, ka viņš no pirmās dienas salīgs valstīm ievērot sešu dokumentu pakotni, Standard Poor's samazinājums reitingu par vienu punktu, procentu likmes sasniedz gandrīz 6%, un jāsaka, līdz ar to bija vajadzīga spēcīga reakcija jaunā federālā valdība, ko kas stājās eh, pie varas grožiem 6. decembrī, nāca klajā ar šādu spēcīgu reakciju, pieņemot vidēji termiņu stratēģiju, pamatojot uz trim pīlāriem - valsts reformu, struktūra reformu un daudzgadu budžetu plānu. Ja runājam par valsts reformu, tad mēs piedāvājam reģioniem ekonomiskos un finanšu sviras, kas ļāva tam risināt specifiskas problēmas pietiekami adekvāti, tā lai pārliecinātos, ka ekonomika attīstās. Esmu pārliecināts, ka šī valsts reforma nāks par labu federācijai kopumā un arī reģioniem, un ir tīpaši, protams, pilsoņiem, tas ir vissvarīgāk. Pirmām kārtām tādēļ jādevarēs tikt vaļā no šīs eh, neapmierināšanas un šīs strīdu sābola, kas saistīts, protams, tieši ar vēlēšanu apgabaliem. Jūs jau visi ļoti labi par to noteikti esat informēti. Un tiekot vaļā no šīs strīdus ābola, manuprāt, spējam pa parādīt, ka nākotnē nebūs vajadzīgs 500 dienas, lai nonāktu pie pilnvērtīgas valdības. Otrām kārtām notika nu, kompetenci nodošana, piemēram, attiecībā uz darba tirgu. Uh, tā, lai labāk pielāgot šīs politikas, piemēram, īpat, reģionālām īpatnējībām, un arī reģionāla finanšu likuma tika pielāgot, piedāvojot lielāku fiskālu autonomiju reģioniem. Tas attiec uz valsts reformu. Tālāk, otrais aspekts, protams, ir struktūra reformas. Šie centieni galvenokārt pievērsās nodarbinātības uh, rādītāju palielināšanai, kas, kas ir salīdzinoši zems Eiropas perspektīvā. Tas pievērsās galvenokārt vidējā e, pensionēšanās vecuma palielināšanu par diviem gadiem, padarot e, netik pievilcīgas e, priekšlaicīgas pensionāšanās iespējas un tāpat arī cenšoties aktivizēt tos cilvēkus, kam nav darba, lai viņi tā tad vairāk um, strādātu un eh, savukārt samaz, tika samazināti bezdarba pabalsti. Tālāk daudzgad finanšu plāns, kura pamatā ir valsts reforma un deficīta samazināšanas centieni līdz div, mīnus 2,8 punktiem 2012. gadā. Pēc tam, kad 2011. gadā deficīts bija 3,7 punkti, nevis 4,2 punkti, kā tas parādīts jums izdalītajos dokumentos. Nē, bija 3,7. 2% 2011. gadā un 2,8% vēlamies panākt šogad un sabalansēt budžetu 2015. gadā. Šie pasākumi ir paredzēti tādi, kas paredz izdevumus procesa sākumā un konsultācijas centiem 2011. gadā paredzēt apmēram 3% apmērā no IKP. Turklāt šo dokumentu pakotne balstīt uz rekomendācijām no starptautiskām iestādēm 2014. gadā 53% no konsultācijas centieniem būs pamatot tieši uz valsts izdevumiem. Tādējādi tiks paplašināta nodokļu bāze un palielināt nodokļu kapitālam un vidē, lai izvairītos no izaugsmes ehm, ap, apturēšanas. Mēs nepalielinām PVN un nepalielināsim no darba nodokļus. Reakcijas eh, uz šāda veida stratēģiju bija ļoti bija labvēlīgas, SVF tos ir atbalstījis, uzskata reformas par būtiskām un saskaņā ar Eiropas komisiju Bēļģija daļēji jau ir īstenojusi 5 no 6 tā paredzētajām rekomendācijām. Protams, eh, tirgus reakcija galvenokārt ir kvantitatīva. Procentu likmes samazinājās eh, par vairāk kā 2,5% no 5,8% noslīdot līdz 3,2% pagājušajā nedēļā. Savukārt atšķirība ar Vāciju šeit ir samazinājusi gandrīz uz pusi no 366 bāzes punktiem uz 174 bāzes punktiem. Nu vai nu man jums jāstāsta, ka tas, protams, ir ārkārtīgi labi mūsu budžetam. Bet, protams, vēl nedrīkstam priecāties, pārāk priecāties par uzvaru. Uh, Īstermiņā mums uzmanība jāpievērš deficīta eh, samazināšanai līdz 2,8% šogad. Mēs esam simtprocentīgi ap, apņēmušies sasniegt šo mērķi un cieši sadarbojoties ar Olerēnu un viņa dienestiem, uzraugam situāciju ļoti cieši. Janvārī un martā valdība uh, pieņēma papildus budžeta pasākumus, lai pārliecinātos, ka budžeta mēķi tiek e, izpildīti, neskatoties uz samazinošos izaugsmu. Jūlijā paredzētas jaunas budžeta kontrols, un šai kontekstā nesen tika publicētas e, pavasara prognozes, no, tās nāca no Beļģijas Nacionālās bankas, tās bija labas ziņas, un Nacionālā banka palielināja izaugsmes projekciju no, 0,1, no mīnus 0,1% līdz plus 0,6% no IKP, apliecinot, ka valdība, īpaši pēc tam, kad valdība apliecināja, ka tā vēlas tiešām šo mērķi arī sasniegt. Protams, ka ilgtermiņa mērķi arī ir tikpat svarīgi. Tika jau pārliecīgajās nelīdzsvarotības procedūrās pier, pierādīts, ka Beļģija jāuzliebo savā ārējā konkurētspēja un jāsamazina valsts parāds. Šīs abas eh, prioritātes, tātad valsts parāds un ārējā konkurētspēja, pieprasa ilgspējīgu politikas centienu īstenošanu visos politikas līmeņos. Ārējā konkurētspēja un valsts parāda samazināšana, protams, ir visas Eiropas problēmas, un Eiropas iestādes savā ziņā ir daļa no risinājuma. Beļģijas līmenī valdība ir apņēmusies tālāk investēt e ES 2020 stratēģijā, lai šos izaicinājumus risinātu. Nu, lūk, ko tad varam mācīties no Beļģijas gadījumu šajā kontekstā Eiropas pārvaldības jomā? Nu, pirmām kārtām sešu dokumentu pakotne manā valstī tiešām ir nesusi līdz ciešāku budžeta uzraudzības e, procedūru un e, pārliecību, ka budžeta mērķiem ir jātop izpildītiem. Monetārā savienībā, protams, katras dalībvalsts evolūcija ir cieši saistīta ar pārējām dalībvalstīm. Ja viena dalībvalsts ir nelīdzsvarota, tad cieši visa monetārā savienība. Mūsu šādā atvērtā ekonomikā Beļģija ļoti labi saprot eh, visu šo situāciju, varbūt labāk kā citas valsts, un tāpēc Beļģija atbalstīja sešu dokumentu pakotni un visu šo ideju par Eiropas pusgadu rada šos jaunos noteikumus nevis kā ierobežojums, bet drīzāk kā stimulu. Otrā mācība, ko varam gūt no šīs situācijas, ir tāda, ka apgrieztā vairākuma, eh, kvals, apgrieztā kvalificētā vairākuma princips eh, patiešām funkcionē. Esam pārliecināti, ka šis princips komisijai piedāvā atbilstīgus uzlabojumus, salīdzinot, piemēram, ar pagātni, kad padomu varēja mainīt noteikumus, lai eh, tāpat vien. Es domāju, tas mums jāvērtē atzinība. Es esmu pārliecināts, ka tādā veidā spēcēsim profilaktisko aspektu izaugsmas un stabilitātes paktā, jo dalībvalsts vairāk kā jebkad iepriekš ir ieinteresētas jebkāda veida pre preventīvu pasākumu īstenošanā, lai novērstu pakta neievērošanu. Un sankcijas pilnīgi noteikti būs. Uh, tiks piemērotas. Un trešā mācība, ko varam gūt, arī ir svarīga. Lūk, kāda. Uzskatu, ka uh, Pamatīga ekonomikas eh, pamatfakti, samazināts valsts parādas, labs eh, valsts finansējums ir tie elementi, kas ļāva Beļģijai izkļūt no krīzes salīdzinoši labā formā. Un tas parāda, ka ir svarīgi skatīties ilgtermiņā uz nākotni un novērst eh, pārliecīgu līdzvarotības procedūru piemērošanu nepieciešams spēcināt lūk šos preventīvos mērus, profilaksi. Un noslēgumā gribētu jums pastāstīt, ka Eiropa, protams, nav izkļuvusi no krīzes. Tā tricina Eiropu jau kopš 2008. gada. Bet šīs monētas otra puse, otra puse ir tāda, ka Eiropas Savienība vienlaicīgi ir gūs arī milzīgu progresu. Rezultāti ir apbrīnojami. Sešu dokumentu pakotne, fiskālais, eh, fiskālā vienotība, visas šīs ugunsiemas, solidaritātes mehānismu, kā Van Rompuy kungs mēdz teikt, tieši caur krīze Eiropa rūdās grūtībās un virzās uz priekšu. Mūsu valsts ir ap, atzinīgi vērtē visas šīs idejas, piemēram, arī attiecībā uz uh, līguma maiņu. Plenārsēdē citēju Žanu Monē. Viņš teica, lūk, pieņem, cilvēkiem nemēdz pieņemt pārmaiņas tikai tad, kad tā ir pieņem tās tikai tad, kad tās ir patiešām nepieciešams. Un, protams, tās nekad nav vairāk nepieciešams kā krīzē. Es domāju, ka tā ir taisnība. Tieši krīzes situācijā parasti situācija virzās uz priekšu, un to starp šobrīd tā ir Eiropa, kas attīstās tālāk. Esam gatavi tālāk par tālākiem spēcināšanas pasākumiem spriest nākamajā Eiropā, domājam, vēlamies veidot banku savienību un veidot tālāk progresu ceļā uz politisku savienību. Un es domāju, ka vien vienīga atbilda krīzai, vienīgais risinājums krīzai ir vairāk Eiropas, jo mūsu likteņi ir savstarpēji saistīti. Protams, būšu ārkārtīgi interesēta dzirdēt arī jūsu viedokļus un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies par jūsu uzmanību! We're just attending to the important matter of coffee. Es atvainojos, mums vajag pāris sekundes, lai ļautu ieliet kafiju šeit prezidijā. Thank you very much uh, for. Paldies ministra kungam pār šo ievadrunu. Lielas paldies, ka jūs pieņemat mūsu komitejas uzaicinājumu piedalīties mūsu sēdē. Gribu atgādināt klātesošajiem, ka mm, šobrīd notiek ekonomiskā dialoga sadaļa. Kā daļa no Eiropas pusgada ir paredzēts šāds te e, ekonomiskais dialogs ar dalību valstu ministriem. Sarunās par sešpaku mēs uzstājām, ka šāda procedūra ir nepieciešama, jo tā ir būtiska caurskatāmības pieejas daļa. Tas demokratizē sadarbības procesus un ekonomisko pārvaldību kopumā. Mēs uzskatām, ka demokratizācija ir ļoti svarīga. Aicināšu izteikties deputātus no dažādām politiskajām grupām. Jūs pieteicāties runāt, un tādā kārtībā, kā pieteicāties, arī jūs aicināšu. Ceru, ka grupām tas būs pieņemams. Sākšu ar sociālistu un demokrātu pārstāvi eh, Saidu Alkadrāvi lūdzu. Danktu. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī uh, ministra kungam par ievadvārdiem. Gribēju arī pateikties, ka esat gatavs uh, ies, iesaistīties ar mums diskusijās. Pat tiešām uh, jūsu stāstījums bija arī ļoti pamācošs. Uh, jūs uh, arī uh, runājāt par komisijas ieteikumiem un gribēju tiem pievērsties arī savu jautājumu laikā. Uh, lasot šos ieteikumus, kas ir adresēti Beļģijai, protams, daļu no tiem mēs esam dzirdējuši jau iepriekš, bet tomēr šķiet, ka komisija ir nedaudz mīkstinājusi izmantoto toni. Gribēju pavaicāt, vai jūs esat ar komisiju vienas prātis, un vai jums šķiet, ka Beļģija jau ir uh, pavirzījusies uz priekšu? Jūs tā uh, teicāt ievadvārdos. Bet eh, mēs esam dzirdējuši arī kritiku, daudzas valstis nemaz tik eh, sajūsmināti nevērtē komisijas eh, ieteikums, kas ir veltīti tieši dalību valstīm vai kopīgi noteiktos mērķus mēs patiešām esam sasnieguši, un vajadzētu arī, protams, labāk ilustrēt, kā sasniegt nospraustos mērķus. Es gribu teikt, ka Beļģijā ir bijušas arī pietiekami plašas diskusijas par indeksāciju. Uh, Mana politiskā grupa, sociālista grupa, uzskata, ka pilsoņu pirktspēja, protams, ir ārkārtīgi būtisks elements, un es domāju, ka ir citi veidi, kā veicināt valsts produktivitāti, piemēram, cīnoties pret inflāciju ar eh, cenu kontrolēšanu un, protams, eh, arī mēģinot samazināt energo cenas. Tāpat eh, konkurēt spēju varētu veicināt pateicoties mūža izglītībai, inovācijām un citiem vērtīgiem principiem. Gribēju jums pavaicāt, cik lielu elastības līmeni Beļģijai vajadzētu saglabāt, ko jūs kā finanšu ministrs uh, uzskatāt par svarīgākiem punktiem komisijas ieteikumos. Un tagad nedaudz konkrētāk. Komisija savos ieteikumos runā, piemēram, par oficiālo pensionēšanās vecumu paaugstināšanu, bet es gribēju teikt, ka mēs par to nekad pārāk daudz tieši Beļģijā nesam diskutējuši. Tieši šobrīd valdība grib uh, nedaudz uh, paturēt spēkā esošo pensionēšanās vecumu, nevis to piemērot. Gribēju pavaicāt, vai jūs esat uh, piedāvājuši kaut kādus konkrētus faktus un uh, kāds ir jūsu veiktais izvērtējums, vai jums šķiet, ka patiešām komisijas ieteikumi vienmēr ir uh, solis pareizajā virzienā. Es gribēju arī uzteikt komisiju, tur ir um, ieteikumos norādīts, ka, piemēram, uh, darba tirgu ir milzīgs uh, spiediens, ir, ka vajadzētu arī padomāt par to, kā labāk uh, sadalīt nodokļu slogu, ka nevajadzētu vienmēr tikai strādājušos aplikt ar nodokļiem, vajadzētu arī padomāt par tādu labāku vides nodokļu ieviešanu. Un jūs teicāt, ka valdība arī piedāvās jaunu rīcības plānu. Gribēju jums pavaicāt, vai uh, Eh, jūs tur arī padomāsiet par labāku šo nodokļu slogu sam, sadalījumu un vai 2013. gada budžetā arī mēs varēsim to redzēt? Vai jūs esat apņēmušies eh, ieviest šādu veidu pasākums un visu beidzot? Es esmu eh, dzirdējis, ka jūs esat nobažījušies arī par beļģu banku kapitālu. Protams, īstenībā, ka tas, jā, jāsaka, tas nav tikai valdību uzdevums, es jums piekrītu, bet Beļģijā ir potenciāls problēmas. Mēs zinām, ka Deksija banka tika izglābta sniedzot milzīgas garantijas, tas valstī patiešām prasīja daudz spēku un pūļu. Mēs eh, ceram, ka šī krīze nepasliktināsies, bet eh, cik lielā mērā, kā jūs mē Kā jūs vērtējat Beļģijas valsts potenciālu, lai uh, varētu izvairīties no iespējams smagākas krīzes un, piemēram, raugoties Spānijas virzienā, varbūt, ka arī šeit vajadzētu potenciāli izmantot kādu uh, solidaritātes mehānismu, lai palīdzētu arī citām Eirozonas valstīm. Varbūt vajag izveidot tādu solidaritātes mehānismu tieši bankām, jo es domāju, ka banku sektorā pastāv ārkārtīgi augsts riska potenciāls. Tās bija mans pārdoms un jautājumi. Paldies, ka bijāt ieradies. That's perhaps the easiest way. Is, uh, jā. jā, es varbūt atbildēšu jums uzreiz. Yeah. Wat een geweldig, wat een geweldig genoegen van het in het Nederlands te kunnen beantwoorden, Said. Patiešām man ir liels prieks, ka varu jums atbildēt uh, holandiski, Said. Es gribēju jums teikt, ka Beļģija dara jau ļoti daudz, eh, lai varētu īstenot eh, komisijas paustos ieteikumus, un mēs patiešām ļoti rūpīgi ar tiem iepazināmies. Un, uh, komisija norāda, ka Beļģijā ir jāturpina soļot pa eh, uzsākto ceļu, un jā, viņi jau izmanto maigāku toni šajos ieteikumos. Un, protams, eh, tas gan nenozīmē, ka viņi ir ļoti maigi pret mums. Īstenībā eh, viņi neizvairās arī no kritikas un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāpieņem tālējoši lēmumi, nevis tādi ļoti tūvredzīgi lēmumi. Uh, ja mēs, piemēram, sešus mēnešus strādājam pie konkrētiem jautājumiem, tad mums arī ir jāparūpēs, lai tie vēlāk tiktu īstenot. Un es īstenībā šo komisijas izmantoto valodu neuzskatītu par pārāk maigu, bet drīzāk par tādu iedrošinošu. Un es jums varu piekrist, ka ir arī pietiekami uh, daudz runāts par mērķiem, un Eiropas komisija norāda, uh, Protams, arī mērķu sasniegšana zināmā mērā ir saistīta ar valstu suverenitāti, un tajā pašā laikā ieteikumi ir jāizteno. Protams, mums ir jāsaprot, ka ir liela starpība starp eh, suverēniem lēmumiem un starp uh, to, ko mums iesaka darīt komisija. Mums ir jāsaprot, kā šos mērķus pēc iespējas labāk īstenot. Uh, pašreizējais premjers un arī iepriekšējais premjers vienmēr ir uzstājuši, ka katrai valstī ir jāatvēl arī sava suverenitāte, lai tā varētu sasniegt Eiropas institūciju nospraustos mērķus. Un, piemēram, Eh, komisija arī nekavējas norādīt uz trūkumiem un paust kritiku, ka tas ir nepieciešams. Un es domāju, tas ir pamatoti. Tālāk runājot par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, šeit mēs neizmantojam uh, Norvēģijā, izmanto to modeli, ka, piemēram, pensionēšanās vecums tiek pieskaņots vidējajam dzīves ilgumam, un tas tiešā veidā ietekmē arī demogrāfisko situāciju. Mēs nosakām tādu efektīvo, realistisko pensionēšanās vecumu, un dialogs ar Eiropas komisiju ir pierādījis, ka viņi pret to attiec pietiekam saprotoši. Tālāk, ja mēs runājam par šo sloga sadalīšanu, par sloga pārnešanu no darba tirgus uz vidi, martā notika budžeta kontrole un mēs arī eh, varējām iepazīties eh, ar eh, to, kā uzņēmumi reaģē uz šiem Eiropas komisijas ieteikumiem, proti, ka nedrīkst paaugstināt jau tā lielo slogu tieši uz darba spēka pleciem un šie 3% norādīja, ka ir jāievieš pietiekami labi uh, fiskālie noteikumi. Tika runāts arī, piemēram, par dienesta automašīnu izmantošanu, par labāku kapitālu konsolidāciju. Uh, Un nevar būt tā, ka, piemēram, uh, fiskālie ieņēmumi tiek paaugstināti automātiski samazinot darba izmaksas un tam pārkārtotās izmaksas, bet komisijas ieteikumi katrā ziņā tiek ņemti vērā. Jūs runājat par tā eh, saukto. Jūs runājāt par tā saukto atvesļošanās plānu, es domāju par fiskālo plānu, un mums ir jāsaprot, kādi ir mūsu trumpi. Es atceros, kā mēs uh, cīnījāmies par 2008. gada krīzi. Mums nebija tāda ļoti liela mēroga atvesļošanās plānu, un varbūt tas mums drīzāk palīdzēja izkļūt no krīzes labāk nekā citām valstīm. Mēs cīnījāmies cīnāmies pret deficītu ļoti apņēmīgi. Un tieši tagad mums ir jārunā par tādu izaugsmas un konkurētspējas eh, plānu, par to runāsim vairāk arī jūlijā, lai varētu norādīt, kā procentu likmes varētu ietekmēt mūsu budžetu nākotnē. Un es domāju, ka mēs esam noteikuši 3,2% apmērā uh, Uh, procentu likmi uzņēmumiem, un tas īstenībā bija uh, viņiem vislabākais veltījums, vislabākā dāvana, ko mēs varējām piedāvāt mūsu uzņēmumiem. Un, ja tiek runāts par Eiropas uh, stabilitāti un solidaritāti e, tika noteikta šī svirošana. Mēs to piemērojam arī e, finanšu sektorā, lai šo sektoru padarītu spēcīgāk, balstoties tieši uz kapitāla un e, ir jāvelk arī paralēles ar citām valstīm. Mēs īstenībā apņēmīgi cīnāmies pret dažādām problēmām, vienmēr sazināmies ar komisāru Almuniju un gribēju teikt, ka finanšu sektors Beļģijā vienmēr ir bijis tāds labklājības avots, bet tagad mums arī vairāk jāsāk domāt par reālo ekonomiku, par lielāku kapitālu un Mums savi plāni, nacionālai plāni ir jāpieskaņo arī Eiropas plāniem. Paldies! Uh, paldies! Nākamā jautājuma uzdos Silvija Lūdzu. Paldies, paldies Šaron. Ministra kungs, liels paldies, ka ieradāties šodien mūsu sēdē. Uh, tiešām tas ir mūsu vainas dēļ, ka jūs šeit esat ieradusies ar šeš, sešpaks palīdzību. Mēs esam iedibinājuši šo dialogu. Es neesmu beļģiete. Uh, Bet, eh, manuprāt, ir ļoti labi, ka šīs ekonomiskais dialogs nav tikai vienas valsts pārstāvu dialogs. Es esmu no citas valsts un gribu uzdot jautājumu par makroekonomiskajiem rādītājiem, kas arī ietilpst sešpakas interešu lokā. Man ir tāds divdaļīgs jautājums. Uh, Kā jūs atbildēsiet uz komisijas rekomendācijām šajā jomā? Man šķiet, ka makroekonomiskā līdzsvara trūkums Beļģijā un Eirozonā kopumā šobrīd ir vēl trakāks nekā mikroekonomiskās. Ir aizvien lielāks atšķirības starp dalību valstīm, un tādēļ ir ļoti grūti ieviest vienotu monetāro politiku visām valstīm. No otras puses, jūs savā ievadrunā. Man teicāt, ka Beļģija vienmēr bijusi ļoti tāda konstruktīva Eiropas kopienā, Eiropas Savienībā. Kā jūs domājat, ekofinā veicināt to, lai būtu daudz stingrāka finanšu kontrola, tāda, kas neiejaucas valsts iekšējās lietās, bet tāda, kas būtu efektīva. Pirmajos gados, kad ieviesām eiro, mēs to nedarījām, bet šobrīd mums vajadzētu pietiekami interesēties par citu eirozonas valstu ekonomisko situāciju un palīdzēt tām veidot savu attīstību tādā virzienā, kas mums būtu labvēlīga atbildi. Manuprāt, jūs jautājums ir ārkārtīgi interesants, ārkārtīgi aktuāls. Sākšu ar tādu jautājumu, atbildu uz to jautājumu daļu, kas varbūt nebija vissvarīgākā, bet tomēr ļoti zīmīga. Dialogs ekofinā un vispār dialogs ar Eiropas parlamentu, ar visām iesaistītajām pusēm ir atkarīgs no tā, kā mēs varēsim vienoties par patreizo realitātu un tās faktiem. Minēšu piemēru. Mm, protams, neesam vēl perfekti, tā rāda šis piemērs komisija nāca klajā ar priekšlikumiem, un pirmajā e, priekšlikuma versijā kā problēma tika minēta privāta persona atrašanās parādos, ka tā esot liela problēma Beļģijā, bet mēs paši uzskatījām, ka tas tā nav. Izrādījās, ka mēs nebijām pieminējuši starp uzņēmumu aizdevumus mūsu iesniegtajos datos. Mēs tika, bijām iesnieguši šos te bruto datus un nevis neto datus. Mēs painteresējāmies pie citiem Eiropas kolēģiem, izrādījās, ka viņi ir iesnieguši šos datus pavisam savādākā veidā, tātad neto datus, neto skaitļus. Un mēs arī iesniedzām šajā jaunajā formātā, un tad izrādījās, ka šī, formā, šī problēma tomēr nepastāv, tātad privāta persona atrašanās dziļos parādos. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs vadlīnijas ļauj valstīm iesniegt objektīvu informāciju vienotā formātā un neslēpt kaut kādus neērtus datus. Tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi. Šis komentārs varbūt nav īpaši tāds politkorekts, taču ļoti praktisks. Jūs uzdevāt jautājumu, jautājumu par to, par kādas tēmas ir svarīgākās kontrolē. Es agrāk biju ārlietu ministrs un ārējās tirdzniecības ministrs. Man pieredze liecina sekojošo. Pēdējos piecos gados Bēļģija ir zaudējusi 15% pasaules tirgu Daudz citas valsts arī ir zaudējuši savu daļu - 15, 16, 14 procentus. Kā nu kura valsts ir zaudējuši šo te tirgus daļu? Es domāju, ka mēs visi esam gājuši cauri tām pašām dzirnavām, kā mēs Beļģijā mēdzam teikt. Un šeit, protams, mums ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju, kas būtu ambiciozāk nekā mums ir bijis līdz šim. Jādomā, kā mēs varētu nostādīt savus uzņēmumus izdevīgākās izējas pozīcijās, uh, pozīcijās, kas ļautu viņiem gūt labumu no ekonomiskās izaugsmas tajos pasaules reģionos, kur tā notiek. Kopējais tirgus, protams, ir ļoti labs, eh, labi iespēja šiem mūsu uzņēmumiem, bet viņiem jārod izeja arī ātri augošajos tirgos. Jūs runājat par makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Jāatzīst, ka eh, komisijas vērtējums Beļģijai kopumā šeit ir labvēlīgs. Elkadrāvī kungs šeit pieminēja vairākas Mm, tēmas, kas vēl būtu risināmas un uzlabojamas, proti indeksācija, algu indeksācija un tam līdzīgi. Taču, ja mēs salīdzinām situāciju ar kaimiņu valstīm, ar Nīderlandi, ar Franciju, tad jāsaka, ka šeit Bēļģija nav za, mm, sliktākās konkurences pozīcijās. Mūsu konkurētspēja nav mazāk nekā Nīderlandē vai Francijā. Jāsaka, ka mēs esam nedaudz zaudējuši konkurētspēju salīdzinot ar Vāciju Un visi kopā mēs esam nedaudz sliktākās pozīcijās šobrīd nekā reģiona ārpus Eiropas Savienības. Šīs problēmas ir jārisina no diviem galiem, gan no izmaksu gala, gan arī no darba ražīguma gala. Jādomā, kā mūsu ražotāji varētu celt mūsu konkurētspēju. Hey, Paldies! Filips Lamberts uzdos nākamo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, man liels prieks jūs veikt Briselē. Runāšu franču valodā, jo tā ir man dzimtā valoda. Nedaudz turpināšu to, ko iesāk Silvija. Beļģija ir valsts, kurā ir ļoti daudz finanšu sistēmisko iestāžu. Mēs esam maza valsts, bet mm, mūsu teritorijā atrodas diezgan lielas finanšu iestādes, un tās jūta šo te finanšu krīzi pašā sākumā. Jūs eh, pieminējāt eh, bijušo valdību, kas par 15%, pro, 15 no IKP ieguldīja vienā finanšu iestādē. Uh, Manuprāt, Bēļģijas ekonomiku lielās problēmās ir nostādījis tieši iepriekšējās valdības attieksme pret lielajām banku grupām. Man ir šāds jautājums. Bēļģija ir padomas locekle. Šobrīd notiek sarunas par direktīvu CRD4, tā izvirza stingrāks noteikums bankām. Eiropas parlamenta pozīcija ir ambiciozāka nekā padomē, proti attiecībos tādiem jautājumiem kā likviditāte, pašu resursi, banku krīzes risināšana un tā tālāk un tā joprojām. Vairākas nedēļas jau notiek sarunas ar padomu par šiem jautājumiem. Padomi nav gatavi izkustēties no savām pozīcijām. Ir jāatzīst, ka Beļģi, Kāda ir Beļģijas pozīcija padomē? Pastāstiet mums. Vai jūs esat līdzīgi apvienotā karalista, kas prasa stingrākus noteikums nekā Bāzela 3 un komisijas prasības, jeb varbūt Beļģija ir ar citu attieksmi, jūs vēlaties uh, izvairīties no papildus viļņu radīšanas un vēlaties tikai minimālos banku pārvaldības noteikums? Atbilde. Nu, iesākumā es gribētu uh, teikt, ka es vienmēr izvairos no vārdu lietošanas maza valsts, kad runāju par Beļģiju. Es uzskatu, ka mēs esam pieticīga valsts. Ja runājam no ekonomiskā viedokļa, tad tāds vārds maza valsts nepiestāv Beļģijai. Tas ir nepiemērot to lietot. Jūs pareizi teicāt, ka notiek sarunas par CRD4. Eiropas parlamenta nostāja ir ambiciozāka nekā citām iestādēm. Es domāju, ka tieši tāda ir Eiropas parlamenta loma - būt ambiciozam. Tanīpat laikā jāsaka, neesmu pārliecināts, ka liela vēlme panākt kaut ko, kas, kas ne, nesasniedz reālu konsensus iespēju, ka ta, tas arī var būt ļoti ambiciozi, šī te lielā vēlme. Eiropas parlamentā bija vienotība šajā attieksmē pret eh, direktīvas projektu. Tas, protams, ir ļoti labi, es priecājos par to, taču padomē ir citi spēles noteikumi. It īpaši tad, ja mēs runājam par reformām finanšu sektorā, vienmēr jāpatur prātā dažādi riski, tādi kā delokalizācija un citi padomē notiek politiskas sarunas. Ir, protams, vēlme radīt tādus noteikumus, kas saņemtu maksimālu atbalstu. Filips Lamberts, mēs esam ambiciozi, bet neesam politiski atbildīgi, vai jūs gribat to teikt, ministra kungs? Ministrs, nē, protams, es tā neteikšu, jūs esat politiski atbildīgi šeit parlamentā, bet, un arī mēs, valdības pārstāvis, esam politiski atbildīgi. Padomē, tiek meklēti šie te kopsaucēji, kas. Etwas Besseres. Jūs izliekaties, ka jums būtu kaut kādi labāki risinājumi, un jūs vienmēr mums pārmetat, ka jūs uzvedaties ļoti nopietni, un mēs tik nopietni nemākam rīkoties. Uh, Varbūt es neprecīzi izteicos, bet es nesaprotu jūsu reakciju, Karas kungs. Vai es varu vispirms atbildēt uz pirmo jautājumu, ko uzdeva Lamberta kungs, un tad pāriet pie šīs jautājuma daļas? Mēģināju paskaidrot sekojošo. Es negribu nekādā veidā kvalificēt Eiropas parlamentu, mērīt tā ambiciozitāti vai mērīt tā norūpētības pakāpi par dažādiem jautājumiem. Nē, tā es negribēju teikt. Gribēju teikt, ka lēmumu pieņemšanas loģika ir atšķirīga dažādās iestādēs. Padomē, tā ir viena, parlamentā tā ir cita. Par to nav jākaunās, tas ir patiesas fakts vienkārši ir atšķirīgs lomas šīm iestādēm. Ja runājam par finanšu reformām, tad skaidrs, ka mums ir jāmeklē kopsaucējs starp dalību valstīm, kurām ir atšķirīgi viedokļi par to, kas būtu darāms. Tieši šis kopsaucējs ir pats svarīgākais. It īpaši, ja runājam par finanšu reformām, tad mums Bēļģiem ir ļoti svarīgi, lai šīs reformas tiktu veidotas iesaistot vairākumu valstu, lai tās atbalstītu šīs reformas. Piemēram, ja mēs runājam par finanšu transakciju nodokli, Mums, Beļģiem, patreizējā valdības deklarācijā ir teikt sekojošais. Finanšu transakciju nodoklis tiek minēts kā kaut kas labs, mēs esam par to, bet tas būtu ieviešams tādējādi, lai tā ieviešanu atbalstītu pietiekam liels Eiropas Savienības valstu skaits, lai šīs nodoklis arī reāli tiktu iekasēts un darbotos. Mēs varam reizēm vienoties par sapņiem, taču mūsu pieejas ir atšķirīgas. Es nezinu, vai es pilnībā atbildēju Lamberta kungs uz jūsu jautājumu. Lamberts, man reizēm šķiet, ka Bēļģija skrien citiem pa priekšu. Es negribu, lai mēs būtu pirmie, kas kaut ko ievieš. Pirms 20, 30 gadiem varbūt Beļģijas priekšlikumos bija lielāka pārliecinātība nekā šobrīd. Atbildi. Es nedomāju, ka šāda te viegla pieeja ir tā, kas raksturo mūsu nostāju. Es pats padomē savu laiku ieteicu pieņemt grozījumu. Manuprāt, šis grozījums patiesībā tapa Eiropas parlamentā. Tas bija patiesais avots. Eiropas parlaments teica par aizdevumiem eksportam ir jādara tā, lai šī aizdevuma izsvērums simtprocentīgi neatbilst likviditātes noteikumiem. Beļģijas ministrs aizstāvēja šādas pieejas ieviešanu. Tātad šie te aizdevumi tik samazināti no 100 līdz 50 un 40 procentiem. Vai jūs uzskatāt, ka tā ir pārāk viegli pieeja? Es neuzskatu. Es domāju, ka tas ir tāds priekšlikums, kas garantē to, ka noteikumi nekaitē patiesai reālajai ekonomikai, bet veicina tās darbību. Tas veicināja arī mūsu eksporta kapacitāti, kas ir ļoti svarīga mūsu ekonomikas attīstībai. Es esmu lepns, ka piedāvāju šādu priekšlikumu. Tas arī pilnībā saskan ar to loģiku un to pieeju, ko aizstāv Eiropas parlaments. Diemžēl dažos jautājumos padome neiet tik tālu kā Eiropas parlaments. Vai tādēļ ir jāuzskata, ka jūsu pieeja ir pavirša un nenopietna? Es ne, neesmu pārliecināts par to. Paldies, liels paldies, ministra kungs, ka jūs tik detalizēti skaidrot savu nostāju un runājat par CRD, tad, kad pat jūs neesat prezidējušā valsts. Tas ir ļoti jauki. Jūs, cerams, varēsiet palīdzēt parlamentam piepildīt arī dažas citas ambīcijas un plānus. Manuprāt, nākamo jautājumu uzdos Epinkungs. Fan Akere kungs eh, gribēja jūs sākumā sirsnīgi sveikt Eiropas konservatīvo un reformistu grupas Beļģu delegācijas vārdā. Uh, Jūs runājāt par pašu svarīgāko Beļģijas konkurētspējas elementu. Es domāju, ka īstenībā mūsu lielākais trumps ir mūsu geogrāfiskā atrašanās vieta, un ja mēs to izmantosim šo potenciālu pēc iespējas labāk, mēs noteikti daudz sasniegsim un dosim arī tādu nozīmīgu grūdienu visas Eiropas tautas saimniecībai. Uh, ehm, Jūs teicāt, eh, ka it kā problēmas ir samazinājušās, tā ir tāda pašslavināšanās, bet, nu, es nezinu, vai visas problēmas patiešām ir izkusušas kā sniegs salītē, eh, runājot par deksijas problēmām, jo es zinu, ka Žans Luks Dehāne, kas arī mm, bija šīs bankas eh, komisijā, īstenībā nonāca lielās grūtībās, jo valsts ieguldīja ārkārtīgi daudz naudas, lai glābtu deksijas banku. Es gribēju jums uzdot vienu jautājumu, kas eh, ir saistīts ar komisijas ieteikumiem eh, katrai dalību valstī atsevišķi. Eh, iepazīstoties ar ieteikumiem, jūs aizvien no jauna atrodat tādas lietas, kas atkārtojās, piemēram, algu indeksācija kolēģis no liberāļu grupas to pieminēja, tālāk arī augstie bezdarba rādītāji un tas, ka pārāk maz darba tirgus, pārāk maz uh, Uh, pārāk maz ieguldījums sniedz tautsaimniecības veicināšanā. Mums ir jāsaprot, ka arī arotbiedrībām Bēļģijā ir ļoti spēcīga loma. Oli Rēns diemžēl neatbildēju uz šo jautājumu, un es eh, īstenībā viņam izteicu tādu mājienu, bet nesaņēmu atbildi. Bet, ja mēs runājam par ekonomiskajām struktūrām, nu, atcerieties, kāda bija Vācija pirms desmit gadiem. Toreiz viņiem klājās visai vāji, un Šrēdera kungam izdevās veikt reformas, pateicoties tieši arotbiedrību atbalstam. Un man ir radies iespējas, ka, piemēram, Beļģijā, piemēram, valoņu arotbiedrības ir daudz uzstājīgākas nekā, piemēram, flāma arotbiedrības, un tās piedara pie šīs niknās ACV grupas. Un Beļģijā īstenībā bieži vien eh, ir streiki un cilvēki neiet uz darbu. Es domāju, tas, protams, ekonomikai katrā gadījumā nenāk par labu. Uh, Un mums ir jāsaprot, ja komisija katrai valstī uh, sniedz šādus ieteikumus, ir jāņem vērā ļoti, ļoti daudz mm, elementu, un šī arotbiedrība kustība ir tā kā tāds tabū temats, ko visi baidās aiztikt, un arī komisija savos ieteikumos tam cilpo apkārt, nesaucot lietas īstajos vārdos. Mums vajadzētu varbūt padomāt, kā šo kustību ierobežot vai neierobežot. Atbild ministrs Epinka kungs, man ir radies priekšstats, ka jūs īsti nesat ka jūs īsti neizmantojat pareizos simbolus. Jūs runājat eh, par šo tabū tēmatu, kas ir tā, kā tāds zilonis istabā, bet īstenībā zilonis jau sen ir izsoļojis no istabas, eh, iesoļojis dārzā un jau atrodas ceļā uz eh, zooloģisko dārzu. Jūs neņēmāt vērā to, ka, piemēram, runājot par attiecīgām darba vietām, Piemēram, eh, bezdarbniekam ir jābūt mobilam, ja viņš grib eh, atrast darba vietu. Viņam, piemēram, ir jābūt gatavam katru dienu uz darbu mērot vismaz 60 km garu ceļu. Un ne visi cilvēki, protams, to var izdarīt. Un mums ir jāsaprot, ka arī agrīna pensionēšanās nepiekā laba nenoved. Ja cilvēki, piemēram, ļoti ilgi ir bez darba, viņiem pēc tam darba tirgu ir aizvien grūtāk integrēties un eh, bezdarbnieku pabalsti arī samazinās, jo ilgāk jūs esat bez darba, jo mazāk jūs saņemat. Domāju, tas viss arī bija norādīts komisijas ieteikumos, un kad Raujikungs arī tam pievērsās. Un es gribēju teikt, ka īstenībā komisijas izvēlētā valoda bija daudz maigāka nekā līdz tam. Un es domāju, Epinka kungs, ka jūs pietiekami uzmanīgi neklausījāties manī, kad es teicu, uh, pēc sešiem mēnešiem jūs varat uh, pabeigt šo darbu un pēc tam teikt viss cauri, mēs esam visu īstenojuši. Un nevajadzētu teikt, ka mēs uh, paši sev sitām pa krūtīm un sev slavinām un uzskatām, ka viss ir paveikts. Jūs teicāt par šo zilo un dzīvojumā istabā, bet viņš jau sen ir izgājis no tās, un mums ir jāsaprot, kādas mērķis mums piedāvā Eiropas komisija. Uh, Un šeit es nerunāju tikai par eh, Eiropas komisijas ieteikumiem. Mums ir jāsaprot, ko tad grib Bēļģi, kā Bēļģi uh, grib izkļūt no krīzes, kāda mums, tam, kāda, uh, mums šķiet labākā metode, lai to varētu panākt. Un ja jums šķiet, ka pēdējos sešu mēnešu laikā nekas nav noticis, jūs rūkti maldāties. Um, thank you. Yeah. Paldies, Jorgen Lūdzu. Man ir vēl vairāki runātāji pieteikšies, tūdaļ tos aicināšu. Vai ir kāds no goja, kas grib uzstāties? Jorgen, jūs lūdzu. I've, I've, I, I've Pierakstījušies Debaker kungs, Pervanš Bērēs, Liams. Vai vēl kāds grib uzdot jautājumus? Liam, to es jau sarakstā. Jorgen. Paldies, Šarun. Es vēlreiz vēlējos atgriezties pie indeksācijas. Mans redzējums uz to ir atšķirīgs. Nevar pilnībā piekrist Epinga kungam. Darba ņēmējiem algu indeksācija noteikti šķiet kaut kas augstvērtējams, bet Protams, algu indeksācija ir arī politiskā dimensija. Tas ir pietiekami labs instruments, lai cīnītos pret nabadzību un lai izvairītos no nabadzības. Un īstenībā tas ir arī viens no Eiropas Savienības mērķiem. Ja šāds instruments uh, ir jāpārstrādā, uh, kā jūs to vēlties izdarīt, um, saglabājot arī uh, labos ieguvumus, piemēram, ka cilvēki tādā veidā netiek iegrūst nabadzībā. Uh, Un, ja tiek runāts par uh, algu piemērošanu produktivitātes attīstībai, lai uzlabotu iekšējo uh, pirktspēju, tas ir vērtējams tikai uh, atzinīgi. Un Vācijā mums ir līdzīga pieredze. Es gribēju pavaicāt, kā jūs mēģināsiet šo instrumentu tagad pārstrādāt. Tālāk runājot par uh, nodokļiem un to, ka tiešos nodokļus nedaudz vajadzētu pārcelt uz tā saukto netiešo nodokļu sektoru. Uh, Bet ko tad darīs cilvēki ar zemu ienākumu līmeni? Domāju, ka viņiem tas uh, patiešām nodarīs lielu kaitējumu salīdzinājumā ar tiem, kam ir visai augsts ienākumu līmenis. Un domāju, ka cilvēki, kas pelna vairāk, viņiem vajadzētu noteikti arī sniegt lielāku pienesumu valstu, valsts finansēm nekā tiem, kas pelna mazāk. Es iepazinos arī ar statistikas datiem un es redzu, ka Beļģijas parāds ir nedaudz augstāks par vidējo Eiropas Savienībā redzamo, bet tajā pašā laikā es redzu, ka cilvēkiem privātie ienākumi ir ļoti augsti, reiķinot uz vienu mājasēmniecību, Beļģijā ir augstākie ienākumi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Varbūt, ka mums vajadzētu runāt par kaut kādu minimālo nodokli, atšķiri, tieši runājot par um, augstāko ienākumu ieguvējiem. Paldies! Äh, äh, Paldies! Es äh, centīšos atbildēt angļu valodā, saka ministra kungs. Es sapratu jūsu jautājumus, bet man nav tik viegli runāt. Pirmkārt par indeksāciju. Taisnība. Ja labi paskatāmies uz nabadzīgo strādājošo skaitu Beļģijā, tad šādu cilvēku skaits ir ļoti maz salīdzinot ar dažām citām dalību valstīm, kurām kopēja rādītāji ir pat labāki. varētu teikt, ka algu indeksācija ir viens no mehānismiem, kas palīdz panākt to, lai būtu, mājasemniecībām būtu pienākami ienākumi. Mēs runājam par automātiskiem stabilizatoriem. Jūs jau grafikos redzējāt, ka ekonomiskās izaugsmas jomā Beļģijas rādītājs ir samērā lats. Iespējams, ka indeksācijas sistēma ir viens no šiem ekonomiskiem stabilizatoriem. Tanīpat laikā, manuprāt, komisijas dotais padoms pārliecināties un ieviest to, lai algas attīstītos līdzīgi kā Darba ražīgums ir padoms, kas tiek sniegts arī citām valstīm, kā Vācijai, un mūsuprāt, tas ir viens no izšķirošiem faktoriem. Jau atbildot jūs kolēģiem no liberāļu grupas, es teicu, ka salīdzinot mūsu ekonomiku ar Franciju un Nīderlandu, varam teikt, ka viņiem nav indeksācijas sistēmas, bet mums ir, un pateicoties tai mēs neesam zaudējuši nekādu konkurētspēju. Sociālajās sarunās disciplīna ir ārkārtīgi svarīga, vēl svarīgāka nekā tas, vai mums ir vai nav alga indeksācijas sistēmas. Manuprāt, katrā valstī jāņem vērā padoms, vērot, lai algu attīstība iet roku rokā un proporcionāli darba ražīguma attīstībai. Protams, es piekrītu tiem, kas saka, ka tā ir nacionālā suverenitātes lieta skatīties, kā darbojas šī te kolektīvā sarunvešana. Epinga kungs teica, ka nav vienas atbildes uz jautājumu par ārotbiedrībām un par to varu šādu jautājumu izlemšanu. Es domāju, ka pirmkārt ir jāskatās uz rezultātiem un jāskatās uz to, kā var panākt sabiedrības vienotību un vienprātību, šo sociālo konsensusu. Mēs esam ieprogrammējuši tā, lai 3% IKP vienā budžeta laikā būtu šis te palielinājums. Manuprāt, ka visas dalībvalsts nemaz nevar lepoties ar šādu te sistēmu. Attiecībā uz eh, strādājošo nodokli, manuprāt, Beļģijā iespējams tas ir daudz par augstu. Pretī tam vajadzētu likt dažādus citus nodokļus, proti noņemt nedaudz slogu no šī darba tirgus nodokļu un pārlikt uz citiem aspektiem. Taču skatoties uz manas valsts budžetu un uz budžeta konsolidācijas procesiem, es personiski ar pilnu pārliecību varu teikt, ka pirmkārt 2015. gadā ir nepieciešams panākt līdzsvarotu budžetu. Tas no mums prasīs jau pārcilvēcisks pūles, ne tikai budžeta izdevuma daļā, bet daļēji arī budžeta ieņēmuma daļā līdzsvarot šo budžeti un tanīpat laikā mēģinot vēl papildus samazināt šīs darba spēka izmaksas, manuprāt, varētu būt par daudz. Tas būs ļoti grūti. Nu, kāpēc? Tādēļ, ka es dzīvoju tādā valstī, kur kādi 40-50% iedzīvotāju eh, dzīvo 15 km attālumā no robežas. Jūs, protams, varat gribēt, lai es esmu ļoti gudrs un viltīgs un mainu nodokļu likumus attiecībā uz dažādām strādājušo kategorijām. Taču jārēķinās arī ar delokalizācijas iespējām, nu, piemēram, ja grozām PVM noteikumus. Vai arī, ja mainām noteikums attiecībā uz kapitāla nodokli. Es zinu, ka Eiropas parlaments vēlas, lai būtu vienādi, vienlīdzīgi noteikumi dažādās dalību valstīs šajā jomā, taču atzīsim, ka tas vēl nav panākts. Un šī reāla situācija mums jāņem vērā. Tās izmaiņas, ko mēs ieviešam, protams, ietekmē mūsu budžeta ieņēmumu daļu. Un tādēļ mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Paldies! Ir pieteikušies vēl trīs runātāji - Filips de Bakers, Pervanš Beres un Liams. Līdz ar to šo te runātāju sarakstu arī noslēgšu Filips Lūdzu. Ir vandārā vēzīgi te zēn. Um... Ehm, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, paldies arī ministram, ka viņš ieradās. Es negribēju te runāt tikai par Beļģijas iekšpolitiku, bet ja mēs runājam par tādu skatījumu no Eiropas perspektīvas uz Beļģiju, mums ir jārunā par vairākam likumsakarībam. Es gribēju teikt, Jūs teicāt, ka Beļģija strādā pie ilgtermiņa projektiem un jau plāno vairāk stālējušas reformas un sakārtot arī savu budžetu, lai 2015. gadā tas atkal būtu līdzsvarots. Un uh, tiek runāts, ka komisija savos ieteikumos tomēr ir bijusi pārāk optimistiska un nav arī izstrādāt attiecīgi pasākumu, kā beidzot līdzsvarot mūsu budžetu. Gribēju pavaicāt vai tiek eh, vestas diskusijas par šo tās augsto stimulu plānu, jeb kā jūs to pats nosaucāt par izaugsmas un konkurētspējas plānu. Mums taču būs jāveic arī zināmas adaptācijas, būs jāpielāgojas jaunajiem laikiem. Ko jūs esat paredzējuši darīt, lai izaugsmas un konkurētspējas plāns patiešām varētu pārvērsties veiksmas stāstā? Un ieteikumos īstenībā uh, Uh, ne viss ir saskaņā ar Beļģijas valdības plāniem, jo ir atrodams arī pat zināms pretrunas. Jūs teicāt, ka notiek arī diskusijas par uh, valsts reformām, un tas nozīmē uh, Eh, kā arī provinces eh, un eh, reģioni ievieš dažādas plānus, bet valdībai, federālajai valdībai ir pašai savas budžetārās prioritātes, par kurām ir jābalso. Mēs redzējām, ko tas var nozīmēt tādā federālā valstī vai valstī, kur ir tik daudz reģionu, kā piemēram Spānijā, Ko jūs esat plānojuši darīt, lai varētu vienoties ar provincēm un reģioniem, ar pašvaldībām, lai varētu saskaņot savus budžeta vadlīnijas? Un es zinu, ka jaunais finansējuma pakts eh, ņem vērā to, kādas vienošanās ir panāktas starp federālo valdību un eh, reģionālajām valdībām, bet mums uh, vajadzētu saprast, kā pieņemt eh, visefektīvākos lēmumus. Visu beidzot, uzdošu pēdējo jautājumu par reformām. Jūs teicāt, jūs runājāt par konkurētspēju, par to, cik eh, garš ceļš jau ir noiets, bet es redzu šeit tādu eh, saikni ar citām Eiropas programmām, varbūt ka investīciju programmas un reformu programmas vajadzētu vairāk saskaņot ar Eiropas politiku. Eh, drīz mēs pieņemsim vairāku gadu budžetu. Es gribēju pavaicāt, ko Beļģijas valdība domā par to, lai vairāk investīciju veltītu tieši inovācijām, izpētei un attīstībai. Un patiešām arī savu politiku varbūt vajadzētu veidot tādu eiropeiskāku, atvēlot budžetā vairāk vietas izaugsmē un konkurētspēju. Debakera kungs, paldies! Eh, jūs, ļoti, jūs teicāt, ka jūs negribat eh, runāt tikai par bēļu jautājumiem. Īstenībā man šķiet, ka jūs uzdevāt man tāds jautājums, ko varbūt nevienmēr dzirdēsim bēļu parlamentā. Es gribēju teikt, ka mēs esam arī ļoti daudz eh, pētījuši 2020. gada stratēģiju. Ja mēs izveidosim bēļu stratēģiju, mums tā noteikti būs jāsasaista arī ar Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, un ja mēs šīs abas stratēģijas nevarēsim saskaņot, tad īstenībā būsim pieļāvuši daudz kļūdu. Un domāju, ka tāda laba nacionāla loģiska stratēģija nevar pastāvēt, ja tajā netiks ņemtas vērā 2020. gada prioritātes. Un, protams, es domāju, ka visām 27 dalību valstīm vajadzētu domāt šādā virzienā. Īstenībā šos uh, galvenos stratēģijas elementus mēs nevienmēr ņemam vērā, pieņemot arī ikdienas politiskos lēmumus, Un mums ir jāsaprot, ka mums bija nepieciešams uh, arī ļoti daudz laika, lai izveidotu valdību pēc vēlēšanām, un tagad nākamos 30 mēnešus mēs veltīsim tam, lai strādātu pie galvenās mūsu valdības stratēģijas. Es gribēju teikt, ka ir arī stabilitātes plāns, ar kur mēs diskutējam gan ar, ar reģionāliem valdībām, gan pašvaldībām, un tiek runāts par valsts reformēšanu, lai uh, būtu augstāka atbildība arī provincēm, atbildība par finansējumu un budžetiem un eh, lai reģioni un provinces tiktu vairāk iesaistīti arī budžeta konsolidācijā. Tas notiek jau tieši tagad un esmu arī pārliecināts, ka provinču un reģionu politisko lēmumu pieņēmēji arī savā ikdienas darbā vairāk runā par konsolidāciju ministri, ministru prezidenti. Es zinu, ka reģionālie finanšu ministri aizvien vairāk runā par konsolidāciju un ka federālajām valstīm ir jādara savi uzdevumi, lai izveidotu arī spēcīgākas politiskās sankcijas pret tiem, kas neievēro normas. Es gribēju eh, tālāk atbildēt uz pēdējo jautājumu, vai mēs savas eh, programmas pietiekam saskaņojam ar ES programmām. Es arī esmu devies uz finanšu padomēm, un eh, daudzu valstu ministri sūdzās, ka Eiropas programmas netiek pietiekam daudz izmantotas. Protams, tas attiecas arī uz Bēļģiju, bet runājot vaļsirdīgi, es uzskatu, ka mūsu provinces uh, rīkojās pietiekami labi, izmantojot politisk, savas politiskās un finansiālās vadlīnijas, īstenojot dažādas Eiropas programmas. Un pašreiz tiek daudz darīts par to, ko var sasniegt Eiropas Savienība, pateicoties savam budžetam, un esmu patiešām pārsteigts, ka ir tik daudz cilvēku, kas īstenībā pret Eiropas Savienības budžetu izturas savādāk nekā Bēļģi, jo mēs uzskatām, ka budžetam ir jābūt pietiekam stabilam un pieklājīgam, lai varētu sasniegt milzīgās ambīcijas, kas ir noteikts. Un šis viens procents no Eiropas uh, INK īstenībā ir visai maza summa. Un, ja mēs uh, iepazīstamies ar uh, to, cik aktīvi Beļģija iesaistās dažādās Eiropas Savienības programmās, mums noteikti nevajadzētu kaunēties, bet, protams, mūsu viedokļi par to var atšķirties. Pervanš, lūdzu. Ministra kungs. Uzdošu jums jautājumu, kas netiecas uz Beļģiju, bet kas saistas uz specifiskajām valstu rekomendācijām, zinā, savā mērā Ja mēs lūk ļoti daudz runājam par to, cik svarīgi visu koordināt, arī apzināmies, ka visi šie pasākumi ar valstu specifiskajām rekomendācijām ir jāizteno. Un tas ir jākoordinē savā starpā, bet, protams, ka e, šāda koordinācija pastāv jau kopš māstartas līguma. Pastāv visi šī dialektika starp to, kas ir centrās, kas nav centrās, kas ir subsidiaritāte, ko varam darīt lietas labāk, ko nē. Ne Nu, un, protams, ka dalību valstīm, tāpat arī nacionālajiem parlamentiem, ir kaut kādas vēlmes, un viņi ir vienmēr domā, lūk, Brisele lemj un Brisele izvēlas un tā tālāk. Šai kontekstā, ko jūs domājat par šo komisijas pasākumu um, šī gada laikā? Nu, runāšu par valsti, ko es labi pazīstu, jūs jau zinat, par kuru valsti es runāju tika publicētas rekomendācijas pamatojoties uz jaunāko dokumentu, kas tika, ko saņ, nodeva valdība, kur šobrīd vairs nav pie varas grožiem. Šis dokuments tika publicēts angliski, un nevienu pašu brīdi šeit dokumentā netika teikts, ka te notiek kaut kāda veida plāni, Nu, un to šos, ka to saplānojas valdība, kurai vēl tikai pāris dienas vēl bija iespēja vadīt valsti. Nu, komisija to ņēma pa pilnu, taču jūs taču strā, esat visā šai valstu kolektīvā kopā un tā tālāk. Un tad tādā gadījumā jūs prāt, ko var darīt šādā situācijā? Un otrs jautājums. Jūs runājāt arī lūk par to, ka jūsu valsts atbalsta transakciju, finanšu transakciju nodokli un tā tālāk. Mēs, kā saprotam, šī situācija virzās uz priekšu. Uh, Un šai kopējā taupības pasākumu kontekstā mani pārsteidz tas, ka jau kopš brīža, kad tika izmantot, izveidota darba grupa Van Rompuja vadībā 2010. gadā, ieņēmumu jautājums tā arī nekad nav ticis uzdots ir visu laiku tiek runāts lūk par izdevumiem un tā tālāk, un Beļģija, protams, arī jāuzmanās, jo tā ir lūk, visi šie kaimiņi tūlīt pat aiz robežas, un tāpēc tā jāuzmanās ar nodokļu situāciju, un var visi šie iedzīvotāji doties iepirkties citur uzņēmums, taisīt citur un tālāk. Nu, es nezinu, es varbūt drīzāk uz Beļģiju braukt iepirkties, bet tātad, ko darīt ieņēmumu ziņā? Esam ļoti daudz runājuši par Grieķiju Un tā jau nav vienīgā valsts, kur nepieciešams atjaunot valsts finansējumu līdzsvaru. Ir daudz tiešāk jārunā arī par, mm, lūk, izvairīšanos no dokļu maksāšanas visos to, visās to veidos, visās citās valstīs arī. Un tas, protams, noved pie zinām fiskāla dempinga. Pirmām kārtām atbildēšu uz jūsu pirmo jautājumu. Gribēju reaģēt, eh, uzdodot vēl vienu jautājumu. Vai komisijas darbs ir paredzēts, lai dotu padomus valdībām, jeb uzskatām, ka šis darbs paredzēts, lai aprakstītu esošo situāciju valstī, vēršoties, lūk, izstrādāt rekomendācijas tieši valstī. Protams, ka valdība ir ļoti daudz, ļoti daudz valdības saka komisijai, lai jūs teikdam, ko teiktu, mēs lūk, darīsim kaut ko citu, mēs esam tikko kaut ko citu sākām, pie citiem pasākumiem strādāt, lūk, esam nomainījuši valdību un tā tālāk. Nu, tas ir tāds politisks, eh, tāda politika, politiska retorika. Jā, sabiedrības viedoklis, protams, ir svarīgi, un tad, protams, var uzstāt uz zināmu, eh, zināmu uzskatu, ka, lūk, iepriekšējās valdības izdarītās izvēles bijušas nepareizas un tā tālāk. Bet kā gan jūs domājat, ko tad, lai komisija dara? Viņi taču nevar uh, gandrīz morāli pārvērtēt visu iepriekšējo situāciju valstī, tā sakot, ka lūk, valdība visu tur darīs nepreiz vai šo nepreiz vai to. Nē, komisija jābūt zināmā mērā neitrālai vai ne tā, nu vismaz jācenš būt objektīvai un tā ir savas rekomendācijas jāadresē konkrēti valstī, nevis valdībai, valstī. Tātad konkrētai valstī. Kad es biju ārlietu ministrs, biju Pekinā un divus gadus eh, strādāju šajā amatā. Un, lūk, Biju to 27 ārlietu ministru skaitā, eh, nu, kas pēc savas uh, nostrādātā darba ilguma bija nu, visil, otrais visilgāk strādājušais. Mēs, uh, protams, zinām, ka vēlēšanas sako vēlēšanām, ministri sako ministriem. Uh, bet mēs nevaram jebkurā gadījumā īstenot politiku, ko nosaka, eh, kas atkarīgi no konkrētas valdības, kas atkal tad nomainīsies kādā brīdī. Visa šī padoma, visas šīs rekomendācijas ir adresētas tieši valstī. Tās ir specifiskas valsts rekomendācijas. Un, eh, nu, valdības ziņā, protams, ir tās īstenot tādā vai citādā veidā. Bet, nu, katrā ziņā valdības nomaiņa nevar kļūt par to izšķirīgu atslēgas elementu tam, e, ko saka komisija konkrētai valstī. Par otru jautājumu runājot. Mūsu nostāja attiecībā uz valsts ieņēmumiem. Nu, jūs jau droši vien zināt, ka mēs esam tādi, nu, salīdzinoši uz, uz par brīvprātību iestājošais, eh, piemēram, tiecībā uz finanšu transakciju nodokli, mēs uzskatām, ka tas varētu veidot elementu, kas ļautu samaks, samazināt eh, valstu dotācijas, eh, arī runājot par pašu resursiem, bet es domāju, ka īpaši svarīgi Atcerēsimies, ka lūkums ierosināšu to vienu trešdaļu, divas trešdaļas par to tiek diskutēts, visi šie līmeņi, visas diskusijas ārkārtīgi interesants, bet domāju, ka tam visam papildus Mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas ļauj mums nu, izveidot šādu finanšu transakciju nodokli. Jo lielākais eh, valstu vairākums to atbalsta, un lielākā daļa valstu ir gatavs tādu ieviest. Un tas ir ļoti svarīgi. Un, nu, un tad mēs pēc tam redzēsim, domāju, ka labāk vispirms domāt, kā to īstenot, nekā jau tā sadalīt naudu, ko mēs no šāda nodokļa iegūsim vēlāk. Nākamais runājs lūdzu, paldies. Liems Hongoks. Sastajā lapusē šai dokumentā, kas šeit ir mūsu priekšā, jums ir tāds kopsavilkums. Jūs jau droši vien zinat šos skaitļus. Te runājam par izaugsmas projekcijām 2013. gadam. Un te tiek teikts, ka lūk komisijas projekcijas Beļģijai paredz 1,2%, eh, bet eh, jūs paši paredzat 1,3%, kas attiecas uz budžeta deficītu. Paredzamo deficītu komisija paredz mīnus 3,3%. men jū, bet jūs paši esat paredzējuši minus 2,1%. Kā jūs izskaidrot šo atšķirību šajos skaitļos? Jo, nu, ja izaugsmē tiek lēsta diezgan līdzīgi, tad deficīts gan nē. Komisijai, nu, protams, jūs teicāt, lūk, ir autoritāte jūs acīs, nu, tas izriet no iepriekš teiktā, bet tad iznāk, ka šeit jūs tomēr viņas skaitļiem nepakļauties. Nu, protams, ka Eirozona ir joprojām krīzē un projekcijas eh, visdrīzāk vēl tiks samazināsies. Nu, tātad deficīts tikai pieaugs visdrīzāk. Un jautājums, nākamais jautājums, ko gribu uzdot, ir saistīts tieši ar politisko aspektu, respektīvi. Vai jūs grasties sekot mūsu draugiem itāļiem, kas šobrīd ierosina uh, sarunas, atsākt sarunas, sakot, ka lūk šie komisijas paredzētie skaitļi nav pieņemami, jo, jo ir visi taupības pasākumi un tā tālāk. Un nu, tā tad, ko jūs darīsiet? Vai jūs uzstāsiet uz šo strikto nostāju? Lūk, 3% 2013. gadā. Un tad savukārt šādā gadījumā kāda veida uh, budžeta konsolidācijas pasākums jūs īstenosiet, vai jūs samazināsiet izdevumus, un ja samazināsiet izdevumus, tad kur? Vai jūs varbūt palielināsiet ieņēmumus. Es saprotu, ka jūs jau esat eh, pievērsušies konkrētajām jomām, piemēram, PVM. Jo PVN savukārt, kā jūs zinat, ir eh, nu, tāds smags sloks mūsu patērētājiem. Paldies par šo jautājumu. Nu, pirmām kārtām šis dokuments nenāk no mums, šķiet tas ir še, parlamenta dienas sagatavots dokuments, Un es jau teicu, ka kas attiec uz 2011. gadu, šeit ir kļūda skaitlī šai dokumentā. Mūsu deficīts bija 3,7% un nevis 4,2%, tā kā tas tiek uh, e, atspoguļot šai dokumentā. Un tas jau zināmā mērā skaidro manu loģiku. Jo, piemēram, ja salīdzinām šeit, e, lūk, Beļģijas skaitļus, it kā un komisijas skaitļus, tad redzam, ka, piemēram, e, SVF un SAU savukārt ir e, atbilst tiem skaļiem, ko, ko Beļģija likus priekšā. Nu, es domāju, ka tas ir tāds. E, tāda, tāda diskusija. Es, to saku, es domāju, ka komisija komisija joprojām ļoti strikt raugās uz Beļģiju, skatās uz šiem skaitļiem. Uh, Mēs liekam priekšā reālus skaļus, un viņi tomēr vēl nedaudz apšauba mūsu skaļus, un vēl pieliek kaut ko klāt. Bet savukārt mēs uzskatām, ka pilnīgi noteikti varam izpildīt šeit dotos solījums, un to jums var skaidri un gaiši teikt. 2013. gadā deficīts mums būs 2,15%, eh, nevairāk. Nu, ja mum, un ja mums būs tas prieks sastapties 2014. gadā, jūs varēsiet mani saukt pie vārda. Jo mē, komisija savu skaitu noteikšanā vairāk pamatojas uz sarunām starp dienestiem un tā tālāk, dodot arī zinām tādu šaubu rezervīti, apšaubot kaut kāds konkrēts elements, nu, piemēram, cīņa pret uh, fiskālo krāpniecību uh, dažādu veidu fondos. Eh, nu, tiek, piemēram, eh, pamatoties iepriekšējiem skaitļiem, šeit arī iekļauta deficīta aplēsēs. Un, protams, ir tikai normāli, ka komisija, ja tā ir konstatējusi pagātnē kaut kādas kļūdas, eh, un toreiz lūk apšauba kaut kādus pašus bijušos sodījumus, uh, Bet es savukārt varu teikt, ka ir bijuši ļoti daudz likumu, kas pieņemti un kur pilnīgi noteikti ietekmēs e, šo krāpniecības jomu, cīnoties par to, samazinot krāpniecību. Bet tad tiešām es jums varu jautāt, kāpēc tad SVF un SAO skaidri atbilst vairāk Beļģijas paredzētiem skaidriem nekā komisijas paredzētiem skaidriem šajā kontekstā. Nu, es domāju, ka e, tas ir saistīts vairāk ar ambīcijām un tātad kaut kādu datu gūšanu no pagātnes. 4,2% ir šis deficīts, kā jau teicu, bija komisijas eh, projekcijas, bet realitāte bija 3,7%, kopējā starpība 0,5%, tas ir tā liela summa, vai ne tā? Un tas jau lūk par iepriekšējiem datiem runājot. Bet nē, nē, tāpat laikā negribu nekādā veidā kritizēt komisijas eh, pieeju, jo tā liek valstīm savākties. Un eh, vēl vairāk uzstāt uz savām mencijām, tas, es domāju, ir tikai labi redzu, ka man šeit dod signāls, ka arī komisija vēlas izteikties un precizēt šos skaļus, kas atspoguļoti dokumentā. Jā, paldies, liela paldies, ka ļaujāt man uzstāties. Es izteikšos pavisam īsi. Tas drīzāk ir tāds tehnisks punkts, ko gribu jums izskaidrot. Kad jūs apskatāt komisijas prognozes, uh, laik 2013. gadam, piemēram, tie ir ļoti svarīga tehniska detaļa, atšķirības starp SVF un SA un citu institūciju programmām. Mēs piemērojam tādu scenāriju, kur politika netiek mainīta. Respektīvi, tieši tā kā premjerministrs Virnieks teica, Tas ir, tā tad ir šī atšķirīga, šis atšķirīgais uzskats. Mēs, e, paredzot, neņemam vērā to, ka, lūk, tiktu kaut kādā veidā mainīts budžets, kaut kas tiktu mainīts kopējā ekonomikā. Nē, mēs ņemam vērā situāciju, kur apstākļi kā turpinātos tādi paši, kā tie ir šobrīd. Un, protams, ka būs dažādi apstākļi, būs dažādi mēri, taupības mēri un tā tālāk, kas ietekmēs un tad, šo situāciju. Un tad projekts tiks attiecīgi arī koriģēts Mēs vienkārši šeit sakam, ka ar pašreizējiem zināmiem pasākumiem un pašreizējiem tādiem budžetiem, kā tas ir bijis iepriekš, lūk, kādas ir mūsu prognozes. SVF prognozi izmanto normatīvo scenāriju, tā iedomājas, kāda būs šie pasākumi un likumi. Līdz ar to, protams, tie vairāk atbilst arī Beļģijas uzrādītiem skaļiem. Paldies! Paldies komisijai, saka priekšādātājs, jūs zin, zināmā mērā aprēķinat kaut kādu trajektoriju un neņemat vērā soļus, kas jau varbūt jau ir sākti spērt. spērt. Nu, nezinu, vai to varēja lai skaidrāk izskaidro, bet liels paldies par šo eh, korekciju. Paldies, ministrs kungs, arī jums par to, ka ieradāties šeit atbildēt uz mūsu jautājumiem. Šī šķiet ir jau, eh, jūs esat otrais, otrs, otrs dalībvalsts pārstāvs, kas ierodas šeit, izmantojot iespēju uzrunāt mūsu komiteju. Šeit vēl ir bijis arī prezidentūras, prezidējušās valsts pārstāvs. Liels paldies par to, ka ieradāties. Mēs katrā ziņā šo procesu joprojām vēl vēršam plašumā un domāju, ka tas ir ārkārtīgi liederīgs. Esmu pārliecināta, ka tas kļūs arvien nozīmīgāks un kļūs par daļu no mūsu ikdienas dzīves. Tas būs arī palīdzēs radīt ar tādu kā koleģiālu spiedienu, eh, lai ļautu dalību valstīm, visām dalību valstīm sakārtot kopējo ekonomikas pārvaldību un eh, ļaut darboties Eiropas pusgada ietvaros. Tā, lai mums beigu beigās nebūtu jāķers pie kaut kādiem drakoniskākiem pasākumiem, uh, un jārēģē tad, kad kaut kas jau ir aizgā, aizgājis greizi. Paldies par uzmanību. Because... Tagad pavisam neliela pauze, neliels starpbrīdis, jo vēlamies pavadīt ministru. Okay, thank you everybody. I... Paldies visiem. Manuprāt, varam turpināt darbu. Gribētu vēl atgriezties pie viena no paziņojumiem, kur nenolasījums sēdes sākumā. Pār balsojumu par hipotēkām, Pagājušajā nedēļā notika balsojums par tā saukto karpu ziņojumu. Sančes Prusēdo kungs bija referents, un viņš ir paziņojis, ka vēlas iestāties trialogu sarunās ar padomu un komisiju, uzsākt šīs sarunas. Un cer, ka varēs panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā saskaņā ar standarta procedūrām. Saruna mandāts ir iekļauts ziņojuma projektā, par kur mēs nobalsojam, un mūsu sarunās piedalīsies gan galvenais referents, gan ēnu referenti. Saskaņā ar 50. reglamentu punktu mums ir sadarbība arī ar IMCO, kas raksta atzinumus, līdz ar to atzinumu autors no IMCO arī piedalīsies attiecīgajās samierināšanās sarunu daļās. Ja jums nav iebildumu, tad Tāds lūk ir šis sarunu vešanas pamats. Ja jums ir kādi jautājumi, tad tos varat uzdot referentam, kurš ir klāt šīs dienas sēdē. Redzu, ka pagaidām neviens neiebilst. Līdz ar to rīkosimies saskaņā ar šo ieteikumu. Gribu pateikties referentam Antolīnam. Bet tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta - stabilitātes obligācija ieviešanas iespējamība. Šeit referenti ir Silvija Gulārda viņa aprakstīs savu ziņojumu projektu. Jā, paldies priekšsēdētāji! Gribu pateikties visiem. Esmu ļoti gandarīta, ka varam šodien debatēt par šo jautājumu. Šī tēma jau tika skārta runājot par sešpaku. Mēs arī pieņēmām rezolūciju 15. februārī par sešpaku un tik pieminēt šis jautājums. Šajā ziņojumā es mēģināju uh, ieturēt ļoti precīzas pozīcijas starp divām galējībām, kas raksturo debats par šo tēmu. No vienas puses ir bīstama nometne, kas piedāvā eiro obligācijas kā tādu panacēju, kas varētu atrisināt pilnīgi visas problēmas, kas eh, varētu mūs atbrīvot no tām reformām, kas tiek uzspiestas, kas ir pārāk smagas šobrīd. Es uzskatu, ka šāda pieeja nav laba. Tas nebūs nekāds brīnums šīs eiro obligācijas. Tās eh, joprojām liks mums risināt dažādus ekonomiskos un finansiālos problēmas. No otras puses, manuprāt, nav labi pilnībā noliegt parādu savstarpējās uzņemšanās iespējas man ir vairāk iemesli, uz kuriem es pamatoju savu viedokli. Un pirmkārt, vairāk iemeslu dēļ mēs jau esam atbalstījuši to, ka ir nepieciešams uzturēt budžeta disciplīnu. Vairākos balsējumos šī mūsu pozīcija ir izpaudusies. Tirgus. Mēs nevaram pateikt, kāds ir katras valsts uh, līmenis, taču jāsaka, šīs katras valsts finanšu situācija atspoguļo tās ekonomiku. Uh, Bet mēs varam arī ietekmēt šo te finanšu tirgu, un starp Eirozonas valstīm ir atšķirības. Lielā mērā tās raksturo šis atšķirīgais valstu sniegums. Mēs aicinām valstis ievērot budžeta disciplīnu, taču tāpat laikā ir šīs atšķirības tomēr. Ir valstis, kas ievieš ļoti sarežģītas reformas, un šīs valstis redz, ka aizvien viņiem pasliktinās iespējas rast finansējumu starptautiskos finanšu tirgos. Tad, kad mēs runājam ar pensiju fondu vadītājiem, apdrošinātājiem un citiem, tad mēs redzam, ka viņiem ir nepieciešams drošs instruments, uz ko var paļauties. Tāds, kas nebūtu pārāk riskants, bet tāpat laikā arī tāds, kas viņiem dod pienācīgos ieņēmumus, lai viņi būtu interesēti sniegt savu pakalpojumu. Un pēdējais iemesls. E, kas man šķiet arī ļoti svarīgs, tas ir Eiropas centrālajai bankai ir e, jādod iespēja ļaut darboties savu mandāta robežās un neiejaukties jautājumos, kas neatrod šajā mandātā. Šobrīd Eiropas centrālā banka nespēja iejaukties valstu politiskajos jautājumos. Un tādēļ ir tapis šis te priekšlikums – investori ir diezgan nobežījušies par dalību valstu parādiem. Šķiet, ka tiek nojaukts iekšējais tirgus zināmā mērā, un tas nav saskaņā ar to, ko mēs vēlamies. Mēs to nevēlamies. Savā ziņojumā esmu uzrakstījis, ka mēs nevaram viegliprātīgi izturēties pret šo te lēmumu visiem uzņemties atbildību par kopīgiem parādiem vai par valstu parādiem. Uh, Es saprotu, ka šis jautājums ir sarežģīts. Esmu devusies uz Vāciju, tāpat arī uzklausījusi Somu, Franču uh, un citus kolēģus. Daudziem no viņiem ir tādas zināmas bažas par šādu pieeju. Taču mums ir savi morālie uzdevumi, kādēļ šāds instruments ir vajadzīgs. Tādēļ es piedāvāju ceļu karti, pakāpenisku šīta parāda atbildības uzņemšanos. Protams, kā atsevišķās valstīs ir dažādi juridiski šķēršļi šāda uh, līmeņa, šāda, šādas pieejas ieviešanai. Arī līguma 125. pāns savā ziņā ir šāds ierobežojums. Nesen bija Humboldt universitātē, kur profesori man stāstīja par to, kāda ir ierobežojuma šādu, šādas sistēmas ieviešanai. Uh, Eh, taču vācu draugiem es varu teikt, ka mums ir jārod kaut kāds risinājums vidējam terminim. Ja mēs to neizdarīsim, tad varētu būt ļoti smagas sekas visai Eirozonai kopumā. Ko mēs varam darīt pārskatāmā nākotnē? Ir diva veida risinājumi, kas tiek piedāvāt. Šobrīd iespējams, ka ir vēl vairāk, taču es savā ziņojumā piedāvājumu divus. Viens no tiem ir uh, parādu dzēšanas fonda izveidošana, kas ļautu ierobežotā laikā un ierobežotā telpā ieviest šādu parādu mazināšanu. Šī fonda tātad mērķis ir norakstīt parādus. Mēs izliek, izstrādājam kopīgas garantijas pārmērīga parāda dzēšanai. Pārmērīgs parāds ir virs 60% no IKP. Ekonkomiteja nobalsoja par šī fonda izveidošanu. Divpaks ietvaros mēs to apstiprinājām arī plenārsēdē. Ar Fonds tiek izveidots pēc eh, zināmas loģikas, eh, tiek izstrādāti noteikumi valstīm, kas piedalīsies šajā fondā attiecībā uz garantijām, uz dažādu valsts fiskālo resursu izmantošanu un tā tālāk. Ir otrs risinājums, kas ir būtiski atšķirīgs. Tas ir Eiropas vērtspapīru izveidošanas projekts vai parādzīmi izveidošanas parāds, e, plāns. Atšķirībā no pirmā risinājuma no šī te fonda risinājumu, kurš piedāvā risinājumu 20, 25 gadu laikā, šīs te parādzīmes ļaus īsākā laika posmā sakārtot tirgu, ieviešot tajā vairāk skaidrs naudas līdzekļu. Šīs ir divas pieejas, kas viena otru neizslēdz. Un es varu pilnīgi godīgi teikt, ka katram no šīm projektiem ir gan plusi, gan mīnus. Pirmajā gadījumā priekšrocība ir tā, ka mēs sniedzam tirgumu signālu, ka esam gatavi darīt un rīkoties kopā nākamo 20-25 gadu laikā. Tas liecina par eirozonas ilgtspēju. Tas arī iesaistīs veselu virkni valstu, aicinot tās atrisināt šo te parādu problēmu kopīgiem spēkiem. Otrajā plānā ir iespēja risināt problēmu īsākā laika posmā. Mm, un arī pasākumi otrajā plānā ir tādi, kur, no kuriem mēs varam atteikties. Tā tad ir bailīgie dalībnieki, kas var iesaistīties šajā projektā uz kaut kādu laiku un pēc tam tomēr no tā izstāties. Šīs sistēmas nevar kombinēt. Un vēl kaut kas, ko es gribētu uzsvērt. Es gribētu uh, lai deputāti saprot, ka mēs nevaram palikt bez risinājuma. Ir valstis, kas ievieš nopietnas reformas. Daudz no tām ievieš institucionāls jauninājums, piemēram, Itālija ir ieviesusi tehnisko valdību, pārvaldību. Es domāju arī par to, kas notiek Spānijā attiecībās starp valsts valdību un pašvaldību un reģionāriem valdībām. Es domāju, ka Eirozonā noteikti ir jāizvērtē šo valstu procesi un jāsniedz atbalsts ir jāsaprot, ka ja mēs neatbalstīsim šīs valsts, tad būs nestabilitāte visā Eiropas, Eirozonas zonā. Savā ziņojumā esmu pieminējis vēl vairākas lietas, piemēram, Eiropas stabilitātes fondu un mm, šo te jauno fondu, kas tiek veidots pavisam drīz. Šīs struktūras var mums izrādīties noderīgas. Mums nav jārada kaut kas pilnīgi jauns un paralēls šīm struktūrām. Mēs varam izmantot jau esošās struktūras. Tām šobrīd arī ir problēma ar atbildību mūsu parlamentu priekšā, ko es arī pieminu savā ziņojumā. Vēl kāda pieeja, kas tika piedāvāta pašā sākumā, tātad par zilām obligācijām, tā parādījās jau 2010. gadā. E, Parādzēšanas fonds ir tāds kā bērns šīm te zilajām obligācijām, kur tiek izvērsta tālāk šī pati ideja. Tie ir parādi, par kuriem uzņemamies kopīgu atbildību tādā gadījumā, ja valstu parāds nepārsniedz 60% no IKP. pateicoties tiem cilvēkiem, kas šīs idejas ir ģenerējuši, mēs esam varējuši tās tālāk vēl izstrādāt patreizajā ziņojumā. Mm, ar domu, ka šie priekšlikumi varētu tikt iestrādāti līgumā. Tālāk, ja mēs tiešām vēlamies uzņemties kopīgu atbildību par visiem parādiem, tad iespējams būs nepieciešams grozīt līgumu Es personiski uzskatu, ka šīs izmaiņas būtu ļoti rūpīgi jāsagatavo. Tieši tādēļ arī iesniedzu jums šīs idejas. Redzu, ka Langena kungu iepriecina tas, ka es saku, ka tās ir pasākums, ko nevaram viegli prātīgi veikt. Bija tāds laiks, kad mēs uzskatījām, ka nav iespējams eiro, šis kopīgais maksāšanas līdzeklis. Tāpat arī šobrīd varbūt mums grūti pieņemt, ka būs eiro obligācijas. Jau Delora komiteja par šādu iespēju runā. Savulaik Delora komitejā strādāja dalību valstu pārstāvji, tur bija arī sekretariāts, kuru piedāvā Eiropas komisija. Gribu atgādināt tiem, kas varbūt to neatceras, ka toreiz dalību valstu centrālās bankas iesaistījās sekretariātu un darba grupas darbā. Pēc tam tika izveidota Eiropas centrālā banka, kuras eksperti tad arī varētu šobrīd izstrādāt eiro obligāciju ieviešanas pasākums kopā ar Eiropas parlamentu. Tā ir ļoti tehniska lieta, bet nedrīkst zaudēt arī uh, no redzesloka politisko dimensiju. Iespējams, ka būtu jāveido Eiropas kase, kurai būtu arī nepieciešama demokrātiskās atskaitīšanās sistēma Es savā ziņojumā uzrakstu, ka šīs te līguma grozīšanas posms, protams, ir svinīgs un svarīgs. No otras puses, iespējams, ka mums jādomā arī par ļoti nopietniem pasākumiem vidējā laika posmā, Mario Dragi pats to ir uzsvērs Barozo kungs, Junker kungs, Van Rompē kungs, Dragi kungs ir tās personas, kurām kopā būtu jāizlemj, kā risināt šos te budžeta savienības, politiskās savienības projektus. Pilsoņiem tie varbūt ir tukši vārdi, taču man šķiet, ka debats ir jau sākušās. Piemēram, Vācijas kanclera sāk dot mājienas par to, ka ilgtermiņā būtu jārod risinājumi. Priekšsēdājs kundze nobeigumā gribētu teikt, ka es gribētu, gribēju parādīt, ka Eiropā līdz šim uh, ir bijusi tāda tendence runāt par dalību valstu parādu kopīgās atbildības uzņemšanu. ASV jau pirms mums ir veikušas kaut ko līdzīgu. 18. gadsimta beigās ASV ir veikusi šas izvēli, atšķirīgu no tās, kas mums šeit ir bijusi. Proti, izvēle bija tāda, ka štati neiejaucas cits cita finanšu darīšanās. Piemēram, Florida nenodarbojas ar Kalifornijas finanšu pārskatiem un budžetu. ASV ir tādi štati, kas paši uzņems atbildību par savu budžetu. Pie viņiem federālisms no vienas puses ir ciešāks, no otras puses ir daudz lielāku cieņu pret šo te val, štatu neatkarību. Es ceru, ka Eiropas Savienībā šī te jaunā sistēma, pie kuras šobrīd strādājam, nebūs tāda, kas pārmērīgi iejūksies dalību valstu finansēs. Protams, ka tie nav procesi, kas notiks vienas dienas laikā. Savā ziņojumā es mēģināju analizēt dažādos risinājumu veidus, kas ir mūsu rīcībā, un aprakstīt katra šī risinājuma priekšrocības un trūkumus. Jau iepriekš gribu pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mums bija ļoti konstruktīva viedokļu apmaiņa. Es esmu atbildīgā ziņotāja, taču, protams, ka ar ēnu referentiem mums bija ļoti interesants viedokļu apmaiņas. Katrā gadījumā visi esam nobežījušies, mēs ņemam vērā atsevišķu valstu nevēlēšanos iesaistīties šādos projektos. Un mēs arī saprotam, ka tām ir savi iemesli. Tāpat laikā ir jāsaprot, ka šobrīd Eirozona iet cauri ārkārtīgi grūtu attīstības posmu, un ja mēs vēlamies kopīgi uh, E, izstrādāt kaut kādus vidējā termiņa, ilgāka termiņa pasākums, tad mums ir jāatrod risinājumi jau pašam tuvākajam laikam tām valstīm, kas atrodas īpašās grūtībās. Kolēģi, es ceru, ka mēs varēsim pieņemt tekstu, kas būs motivējošs un no kā e, gūs kaut kādu iedvesmu gan komisija, gan padomu. Paldies! Lielas paldies! Tagad aicināšu izteikties ēnu referents. Tautas partijas vārdā Jorgo Lūdzu. Tu brigādi! Eu queria começar por agradecer à... Paldies. Sākumā gribēju pateikties referentei par veikto darbu. Gribēju tāpat pateikt paldies par to, ka viņi tik atklāti mums izklāstīja savus nostādnes. protams, ir iespējami dažādi risinājumi - īstermiņa, vidēja termiņa un ilga termiņa. Protams, tautas partija grib diskutēt par visām šīm iespējām, par risinājumiem, bet ir jāuzstāda arī konkrēti priekšnosacījumi. Pirmām kārtām budžeta disciplīnas aizstāvēšana, otrām kārtām ir jāsakārto valstu finanses un trešām kārtām Mums ir jāaizstāv šīs budžeta savienības ideja. Ja mēs varēsim konsolidēt savus budžets un būsim pietiekami disciplināti, veicot arī struktūrāls reformas, tikai tādā gadījumā būs iespējams panākt ilgspējīgu izaugsmi. Tikai tā varēsim garantēt stabilitāti Eirozonā. Devemos de condições. Mums, protams, par to ir jādiskutē, un mēs uh, saprotam, ka ir uh, jāpadomā uh, gan par politiskiem priekšnosacījumiem, gan arī par ekonomiskiem. Tas ir saistīts ar finansēm un, protams, arī ar tiesiskumu. Mums ir jāievēro līgumos noteiktais. Diskutējot par šo, not, par šo ziņojumu. Mums ir jāpaturprātā darbs, kas norisinās gan pie sešpakas, gan pie divpakas. Eh, kad mēs strādājam pie sešu dokumentu pakotnes, tad īstenībā daudz bija viensprāts un gribēju jums atgādināt. Mēs vienojāmies, ka komisijai ir jāveic pētījums. Man jau bija iespēja vienreiz apspriesties ar referents kundzi un negribēju pārāk eh, tagad eh, gari runā, tiek gremdēties visās detaļās, gribēju ļaut iespēju izteikties arī citiem kolēģiem, bet gribēju jums atgādināt, ka visa Eiropa piedzīvo krīzi, tā ir visa Eiropas problēma, un mums ir jāatrod Eiropas risinājums. Mēs nevaram to uzkraut tikai uz viens dalību valsts pleciem. Gribēju to vienkārši pateikt. Un gribēju pateikt, ka ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību ar referenti un, protams, arī ar prieku piedalīšos debatēs. Paldies! Paldies! Edvarda Siklunas uh, vietā šķiet pērvanš uzstāsies. List, uh, own, uh... Šārona, uh, vai es arī pat varēšu izteikties savā vārdā, jo Edvards man ir atstājis uh, rakstisku versiju tam, ko viņš gribēja teikt, un to es nolasīšu. Ja? Uh, Dārgā priekšsēdētāji, like uh, sākumā vēlējos uzteikt Golārdas kundzi par smago darbu, ko viņa ir ieguldījusi ziņojuma tapšanā. Kā uh, sociāldemokrātu ēnu referentam man ir jāsaka, ka šis ziņojums man patiešām rada cerības un uzskatu, ka daudzām tajā paustajām domām varu piekrist. Bet Astotais pā, punkts mums rada problēmas. Tur e, tiek runāts par taupības pasākumu pātrināšanu. Mums šķiet, ka pēdējo teikumu no šī punkta ir jāsvītro. Tālāk par pielikumiem mums arī ir daži jautājumi par laika grafiku ievērošanu. Protams, ja mēs runājam par kopīgu atbildības uzņemšanos eiro obligāciju gadījumā, mums dalību valsts šādam darbam ir jāsagatavo. Tāpat ir jāuzdod jautājums, kā tad reāli darbosies parādu dzēšanas fonds vai arī valsts ar pārliecīgu parādu varēs uh, iestāties, varēs uh, savus parādus, tā teikt, iemaksāt šajā dzēšanas fondā, un vai eiro uh, parādzīmes tiks ieviests uh, vienā laikā ar šo fondu, vai būs nepieciešams grozīt arī līgumus, un ko mēs darīsim ar stabilitātes mehānismu. Eiro obligācijas eh, vienas pašas neatrisinās krīzi, bet tas ir nozīmīgs instruments, lai pret to cīnītos. Kādas struktūra problēmas ir tipisks Eirozonai? Īstenībā Eirozona ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais ķēdes posms. Uh, Pēdējo divu gadu laikā mēs konstatējām, ka valstīm ar uh, netik stabilu finansējumu ir grūtāk aizņemties naudu, jo tās tieši no neizdevīgām procentu likmēm. Neskatoties uz recesiju un uh, tādām svārstīgām bankām, uh, procentu likmes spēcīgākajām valstīm ir samazinājušās. Uh, Eiro obligācijas būs veiksmīgas tikai tad, ja mēs arī rūpīgi iepazīsimies ar visiem iespējamiem ļaunumiem. Budžeta disciplīna īstenībā ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem un jābūt arī uh, normām, kā uh, izmantot šos fondus un kā pārtraukt to izmantošanu. Mums ir jābūt pietiekam godīgiem un jāsaprot, kādas reformas ir nepieciešams. Mūsu komitejai ir jāparāda ceļš, un īstenībā ir obligācijas, ir daļa no Eirozonas nākotnes. Paldies! Right, have... Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Yes. Ēšlīs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži vārdi Epinka kunga vārdā. Viņš ir mūsu ēna referents. Un varbūt var atļauties arī dažs komentārs savā vārdā. Mana politiskā grupa joprojām nav apmierināta ar šo ziņojumu un arī parādu kopiskošana mums nešķiet patīkam doma. Pirms eh, runāt tālāk gribēju teikt, ka parādu dzēšanas fonds ir rūpīgi jāizap, jāizanalizē un tas ir jādara arī Eiropas centrālajai bankai. Īstenībā Ir tikai dažas valstis, kam joprojām ir trīskārš A reitings, un vienā brīdī tām arī var atņemt kādu punktu, ja tās uzņemsies augstāku risku un vairāk parādu. Un, protams, mēs runājam arī par morālo kaitējumu, ko minēja Siklūns kungs. Tās valstis, kurām jau tā ir grūtības, eh, tātad kādē, kāds tad tām būs stimuls samazināt savus izdevumus, ja zina, ka vienā brīdī Vācija tāpat nāks palīgā. Īstenībā krīzē esam nokļuvuši tādēļ, ka e, daudz valstu tērēja pārāk daudz naudas, pārāk ilgu laiku. Un ir politiķi, kas apgalvo, ka mēs no krīzes varēsim izkļūt, izdodot vairāk naudas. Ja mēs varētu izdot šīs stabilitātes obligācijas un eiro obligācijas, par kurām garantija uzņemtos uh, Nīderlanda un Vācija, jā, tad jau nebūtu nekādu problēmu. Bet kādēļ tad mēs piedzīvojam šos juku laikus? Kādēļ Grieķija bankrotē? Tieši tādēļ, ka Grieķija pārāk ilgi ir tērējusi pārāk daudz naudas, dzīvojas pār saviem līdzekļiem. Un e, Silvija Gulāra savā ziņojumā īstenībā nerunā par vienoto valūtu un par tās izveidošanas vēsturi. E, Viņa pieminēja tikai to, vienā brīdī mums pat nešķita, ka e, kādreiz šis plāns tiks īstenots īstenībā vienota valūta nav iespējama, ja jums nav kaut kādu kopīgu noteikumu, ja jums nav lēmumu par uh, aplikšanu ar nodokļiem un parādu kopiskošanu. Kas notiek tieši tagad? krīzes, krīze Grieķijā tagad ir pārmetusies arī uz Spāniju un kā vīrus virzās uz citām valstīm. Gribēju teikt, ka vienotā valūta pašā sākumā jau bija visai slikta doma un šeit netiek runāts par to, kā cīnīties pret šo slimību, netiek runāts par izcinājumiem, tiek vienkārši konstatēti simptomi. Es gribēju teikt, ja vienotā valūta turpinās pastāvēt, tad vai nu vajadzēs atkal pārskaitīt ļoti daudz naudas no valstīm ar pārpalikumu, ar budžetu pārpalikumu, tādām kā Nīderlanda uz Vāciju, uz nabadzīgākām valstīm, un tā tiks ieviest kā sistēma. Vai arī dažām valstīm vajadzēs izstāties no eirozonas. Un īstenībā šķiet, ka par šo jautājumu neviens tā nopietni nav domājis. Vācijas valdība teica, ka viņi grib, lai Grieķija un citas valsts paliek eirozonā, un viņi nav gatavi dot ārkārtīgi daudz naudas, lai šīs valsts par katru cenu noturētu eirozonā. Un tad ir Grieķu politiķi un citi, kas apgalvo, ka grib palikt eirozonā, bet viņi nav gatavi nest upurus. Es domāju. ka viņi uh, grib, lai gan kaza paliek dzīva, gan vilks ir paēdis, bet īstenībā nedomā, kā par to parūpēties, eh, ar kādiem līdzekļiem to panākt. Domāju, ka tas ir kompromiss, bet īstenībā jūs nemēģināt risināt problēmas to saknē. Mums ir jāsaprot, ka vienotās valūtas struktūra ir atžgārna, un aizvien eh, šķiet, ka ko Politiķi nav pietiekami droši, lai runātu par uh, Eirozonas sabrukumu vai tādu normālu fiskālo savienību. Šķiet no ārpuses varētu šķist, ka Eirozonas valstis var doties vai nu pa vienu ceļu, vai pa otru ceļu, bet uh, šķiet, ka izvēles trūkums rada milzīgo nestabilitāti tieši tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, tagad Filips. Es piekrītu Ašlī pēdējai domai. Proti, ir jāizvēlas viens no ceļiem. Tas, ja mēs neizvēlamies, tad krīze kļūs vēl dziļāka. Mēs nevaram vienoties par to, kurš būtu īstākais ceļš, protams. Paldies Silvijai par lielisko ziņojumu, kurā ir norādītas iespējamās ceļa versijas. Eh, Trišē kungs savulaik teica, ka Eiropiešu likteņi neizbēgami ir saistītīti savā starpā. Proti, neviens no mums neizdzīvs ar veselādu neizkļūs no šīs krīzes tad, ja pārējie noslīgs. Vai nu mēs visi izglābsimies, vai arī neveiksies nevienam. Proti, nav nekāda risinājuma bez budžeta savienības ir nepieciešami kopīgi noteikumi, kopīgi mērķi par izdevumiem. Manuprāt, budžetā ir nepieciešama noteikuma gan attiecībā uz ieņēmumiem, gan uz izdevumiem. Mēs nevaram sadarboties attiecībā uz izdevumiem un konkurēt attiecībā uz budžeta ieņēmumiem. Un līdz ar to mēs neizbēgam nonākam pie tā, ka ir jāuzņemas kopīga atbildība par parādiem. Mums ir nepieciešama kopīga noteikuma attiecībā uz uh, finanšu sektoru, un tas ir tas, ko daži šeit sauc par banku savienību, ir kopīgi jāuzņemas atbildība par riskiem un par saistībām. To visu mēs nevaram bez. Uh, politiskas savienības izveidot. Kāds amerikāņu politiķis teica, ka nav e, iespējams uzlikt nodokļus bez kopīgas atbildības prasīšanas. Un tāpat arī šobrīd mums ir nepieciešamas kopīgas politiskās atbildības. Silvija, manuprāt, tu arī man piekritīsi, kad es teikšu, ka ekstrēmisti ir tie, kas izvēlas kaut kādus elementus no šī priekšlikuma, bet pārējais, nu, nu, piemēram, mēs gribam kopīgu atbildību par parādiem, bet neko citu nē. O, nē, nē, ir nepieciešama kopīga budžeta disciplīna arī dzem tā, tādēļ. Uh, vai arī no otras puses tikai budžeta disciplīnu bez uh, šādas te kopīgas atbildības par parādiem arī mēs nevaram ieviest. Es domāju, ka Politiskā izvēle ir tā sarežģītākā, kas mums šeit jāveic. Silvija, tu pareizi norādi attīstības iespējas savā ziņojumā. Man gan ir uh, atšķirīgs viedoklis par laika grafiku, kā būtu tas viss ieviešams. Es nedomāju, ka viss priekšlikums kopumā ir kaut kas tāds, ko mēs varam. Uh, it kā pārcelt ne, uz neierobežot ilgu laiku, izmantojot tā saukto grieķu kalendāru. Krīze sākās jau pirms četriem gadiem. Šo lēmumu pieņemšanu visu laiku esam pārcēluši uz vēlāku laiku. Man bail, ka ja mums šobrīd nebūs drosmes pieņemt šos ambiciozos un drosmīgos lēmumus, tad. Uh, es domāju, ka mēs varēsim nokavēt šo te, šī Eiropas sabrukšana iestāsies ātrāk nekā mēs pieņemsim vajadzīgos korektīvos pasākumus. Domāju, Silvija, ka tavs ziņojums varbūt arī strauji novecos pēc tam, kad būs tikušies Eirozonas ministri, kad būs notikusi kārtējā galotņa tikšanās. Mm, par fiskālās taupības līguma, budžeta taupības līguma. Es tagad te daudz nerunāšu, kaut gan tu to pieminēji, Silvija. Nobeigumā gribētu atsaukties uz diviem jautājumiem, atbildot gan Silvijai, gan Ašliem Foksam uz viņu teikto. Silvija, es domāju, ka mēs eh, nedrīkstam uh, ļauties pārmetumiem, ka ECB katreiz nāk talkā tām valstīm, kuras nepilda budžeta disciplīnu. ECB ir milzīga atbildība šobrīd. Divus, divi gadi mums bija vajadzīgi, lai atzītu vienkāršo faktu, ka Grieķija ir bijis maksāt nespējīgi jau kopš 2009. gada beigām. Uh, ECB gluži muļķīgi teica, ka eirozonas valsts nevar būt maksāt nespējīgi. Tas visu šo situāciju ir sāsinājis un uh, krīzes risināšana ir daudz dārgāka tagad gan Grieķijai, gan arī Eiropas Savienībai. ECB nav nekāda svētā govs. Ešlī Foksa kungs, viņš, es redzu, ka iet ārā no šīs zāles, bet man nedaudz sāk jau apnikt viņa nostāju. Eh, jūs runājat par morāliem pienākumiem, tad ir runājam par bankām. Mēs Jūs sakat, ka nedrīkst valstī atlaist parādus. Šī valsts vienmēr zinās, ka uh, banka vienmēr, valsts vienmēr var nomaksāt savus parādus ar citas valsts kredītkarti. Foksa kungs, ja jūs gribat nopietni izteikties par morālo atbildību, tad jums ir jārunā ne tikai par dalību valstīm, bet arī par bankām, kurām ECR nemitīgi visu kaut ko piedod. Jūs vienmēr sakat, mums jābūt piesardzīgiem attiecībās ar finanšu iestādēm. Jūs gribat teikt, ka privātie parādi nav problēma, bet valstu parādi ir liela problēma. Piedodiet, atvainojiet, jāsaka, e, konservatīvie šajā jautājumā ir ieņemuši ļoti nekonsekventu pozīciju, un līdz ar to mēs e, nepieņemam jūsu argumentus. Nobeigumā gribu teikt, ka ar Silviju noteikti varēsim panākt vienošanos man bail, ka fakti un notikumi gan varētu aizteikties šim te tekstam pa priekšu, ja mēs nepieņemsim to pietiekam ātri. Paldies! Matēs. Paldies, Marijas Mačieša, lūdzu. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribēju paust dažus vārdus par ziņojumu, bet tāpat gribēju komentēt Ešlī Foksa teikto. Valsts, kurām ir pārmērīgs deficīts, vienmēr dzird vienu un to pašu, tām nāks uzklausīt vienu un to pašu. Īstenībā eh, šie pārmetumi jau arī nav nekāds risinājums, tieši pretēji. Domāju, ka referenti ir sagatavojusi labu priekšlikumu, runājot gan par eiro obligācijām, gan par citiem instrumentiem. Mēs par to jau runājām. Domāju, ka tas ir labs dokuments, tas kalpos mūsu turpmākajam darbam, lai diskutētu par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Protams, ir vēl vairāk neatbildēti jautājumi un mums ir nepieciešams par tiem organizēt politiskas debates, un būs jāpieņem bieži vien arī visai sāpīgi lēmumi. Protams, mums uz neatbildētajiem jautājumiem ir jāsameklē atbildes, jo savādāk situācija saglabāsies visai nestabila. Runājot par stabilizācijas obligācijām, mums nevajadzētu diskutēt par šiem mehānismiem, ja mēs nerunājam par iespējamām sekām un kondicionalitāti. šīs tās augstās pielāgošanās programmas, kas īstenībā īsti neatbilst savam nosaukumam, tika ieviestas ar tādiem priekšnosacījumiem, kas bija tik represīvi, ka īstenībā tos nebija iespējams ieviest. Un mēs nevarējām īstenībā izmantot to, kas mums tika piešķirts. Īstenībā tā ir milzīga problēma, neaizmirsīsim to. Un īstenībā daudzām valstīm aizvien grūtāk kļūst atrisināt ekonomiskās problēmas. Un ja mēs runājam par nepieciešamo pielāgošanos, tad paturēsim to prātā. Spānija, Itālija joprojām cīnās ar milzīgām problēmām. Un ja mēs gribam atrisināt eh, tautsaimniecības problēmas, tad eh, ar taupību vien nav gana. Mums ir nepieciešama arī ekonomiskā izaugsma. Un lai to veicinātu, ir jāpieņem arī politiski lēmumi. Es jau gribēju teikt, ka Silvijas priekšlikums ir pietiekami labs, un e, te gan ir norādīts, ka obligācijas ir jāievieš pēc krīzes beigām, tad, kad krīze beidzot ir pametusi mūsu kontinentu. Tā referenti to definē, tālāk ir runāts arī par uh, piekļuvi fondam, un to varēs izmantot valsts, kas izmanto pielāgošanās programmas, taupības programmas. Īstenībā, ko tas nozīmēs reālajā dzīvē? Eiropas institūcijas šīm valstīm līdz ar to nevarēs palīdzēt, ja tās uh, lūgs palīdzīgu roku. Mums ir jāpadlauza galvu, ko tad īsti gribam panākt ar eiro obligācijām. Vai mēs eiro obligācijas uzskatām arī par risinājumu? Mums nevajag uzskatīt, ka eiro obligācijas ir kaut kāds apbalvojums, jo dažreiz tas tieši tā tiek pasniegts. Adiar essa solução e, acho, e continuamos a esperar. Neskatoties uz daudziem piemēriem, ko esam dzirdējuši. Ja mēs to visu nepaturēsim prātā, tad mēs neuzstādīsim šai krīzes slimībai pareizo diagnozi. Silvija ir veikusi tādas labas izstrādnes, bet mums ir jānosaka skaidra diagnoze. Savādāk tā nebūs diagnoze, bet autopsija. Okay, thank you very much. Paldies. Paldies. Nolasīšu tagad vārdus ar tiem, kas pieteikšies. Sanchez Prezedo, Pavanche Beres, Werner Langen, Peter Simon and Sophie Intveld and myself. And Mr. Tarver. Um, yes, well he should go first, shouldn't he? Are you the shadow for your group? Jūs esat jūsu grupas ēna referents, tad jums jāizsakās pirmkārt. Mr. Terre, are you... Terre, kungs, jūs esat... EFD grupas ēnu referents? Nē, bet mēs katrā gadījumā jūs iekļausim sarakstā. Vēl kāds? Astrid. Astrid, lūdzu. Yeah. No. You want to go after Werner? Gribat Werneram pirmajam dot vārdu? Then. Labi, samēnīšos vietām. Vērners pirmais un pēc tam Astrīda. Jā, Īstenībā Luksemburg zina, kāds labums viņiem ir no vācu naudas. Maina. Jā. Astrīda Lulinga kaut ko no zāles saka par nodokļu politiku. Jā, jā, vācu naudu jūs esat uzglabājuši ļoti ilgi, bet tagad ir arī šīs eh, procentu likmes Luksemburgā. Īstenībā problēma ir spēcīgi mainījusi savus vaipstus, bet es domāju, ka Luksemburga joprojām ir e, pievilcīga daudziem ieguldītājiem. Mums jāņem vērā, ka pat tās arī pateicoties premjerministra un Astrīdas Lulīngas pūliņiem. Zu, erstens, zu dem Vorschlag. Tagad daži vārdi par komisijas priekšlikumu zaļā grāmata. Tā dienas gaismu ieraudzīja novembra mēnesī un, piemēram, atšķiro 24. lapusi, kur ir e, apsvērumi, es varu izlasīt, ka visi trīs apsvērumi iespējams prasīs uh, līgumu grozījumus. Tālāk otrais variants - iespējams grozījumu līgumos. Tālāk trešais apsvērums - tur vajadzētu ievies nelielas izmaiņas, bet ne grozījums līgumos. 125. līguma pantā ir rakstīts, ka parādu kopiskošana ir aizliegta. Vai kāds Eiropas parlamentā var iedomāties, ka bez līgumu grozīšanas svarīgās dalībvalstīs vārds, Vācijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Somijā, Zviedrijā, trijās Baltijas valstīs, Polijā, Čehijā, ka tur būs iespējams piekrist parādu kopiskašanai bez grozījumiem līgumos, nu tās vienkārši ir ilūzijas. Komisija jau sāk, nu tā ir liela nolaidība, un īstenībā pēdējo gadu laikā komisija nav izdarījusi pārāk labus priekšlikumus par eirozonas stabilizāciju, nu nav bijusi tā spīdošākā darbība, un pirmo reizi sniedzot palīdzību Grieķijai 10. maijā 2010. gadā Tad, kad Barozo kungs paziņoja, ka viņi saņems 16 miljardus eiro, mums tur īstenībā nebija nekādu attiecīgu tiesvedības instrumentu, lai to varētu darīt. Un saskaņā ar 122. pāntu mūsu Lisbonas līgumā tas bija vienkārši milzīgs skandāls, tas bija pārkāpums. Un mēs vēl neesam vienojušies par stabilitātes mehānismu. Mēs pēc tam grozījām. 100 36. pāntu, un tad, ja ar zaļo grāmatu mēģina vienkārši nosvītrot 125. pāntu Lisabonas līgumā, tas ir absolūti nepieņemami. Un īstenībā viena lieta noved pie citām, un ECB eh, e šodien pret to protestēja, un kolēģi, piemēram, tādi kā Lamberts, uzskata, ka ECB darbojas tā, kā viņam tas būtu paprātam. Tas man šķiet visai zīmīgi. Eiropas centrālā banka īstenībā ir neatkarīga, un šo neatkarību mēs augstu vērtējam. Un viņi šodien izteicās gan pret eh, parādu kopiskošanu, gan arī pret eh, parādu mm, dzēšanas fondu. Nu, varbūt Lamberta kungs to tik labi neustvēra. Mēs nevaram spērt otro soli, pirms esam spēruši pirmo. Mums ir jāsaprot. Uh, Kas notiek Grieķijā? Īstenībā Grieķijas politiķi ir cietuši neveiksmes, un tas uh, ir bijis vērojams visās politiskā spektra grupās. Un tagad viņiem atkal ir jāpārkāpja Eiropas tiesības. Es domāju, šis secinājums ir absolūti nepieņemams tālāk. ASV ir uh, Eh, šīs eh, štatu obligācijas, bet īstenībā visi štati uzņems atbildību par saviem parādiem paši. Kalifornija, Ņujorka gandrīz bankrotēja, un mēs nerunājam par kopīgu parādu uzņemšanos. Nē, tie ir uzdevumi, kas jāveic nacionālā līmenī, štatu līmenī. Tālāk stabilitātes, obligācijas, tas ir ļoti skaists termins, un tad, kad Vācijai klājās slikti, tad mēs runājām par nulles izaugsmu, arī ļoti jauks termins, un stabilitātes obligācijas norāda to, ka uh, dalība valstis ņem vērā līgumus, arī 97. gadā pieņemtos līgumus, un daudzas valsts, arī Francija un Vācija tajā skaitā, vienkārši ignorēja no, noteiktās normas. Ja mēs runājam par projektu obligācijām, ir jārunā par tādām investīcijām, kas eh, tiek saskaņotas ar ECB normām un ņem vērā arī 136. pāntu, un mēs varam runāt, te, eh, cik skaisti vien mēs vēlamies, cik daļrunīgi vien vēlamies, un tajā pašā laikā nedrīkstam pārkāpt līgumos noteikto. Silvijas Gulāras ziņojums īstenībā man nešķiet pats veiksmīgākais, jo Silviju pašu gan cienu, bet es balsošu pret ziņojumu. Un īstenībā pie kāds viss novedīs, nu, to pietiekam labi pierādīja vakardienas Francijas vēlēšana iznākums. Uh, okay, now, and... Labi, nu tad tālāk nākamais runātais. Muchas gracias. Yo quiero agradecer eh, el informe que presenta. Liels paldies. Un gribu teikt paldies Silvijai Gulārai par šo ziņojumu. Ziņojums ir kārtīgi svarīgs. Pēdējos 50 gadus ceļam Eiropas Savienību, brīvas tirdzniecības zonu un šādu spēcīgu struktūru, un tāpat laikā, nu šķiet, šobrīd dominē tikai viena Eiropas vīzija - ekonomiskā un monetārā vīzija. Bet Eiropas Savienība, protams, nav ne cēlons, ne risinājums mūsu problēmām. Mēs varam runāt par eiro obligācijām. Un, protams, katrs šo terminu tulko pavisam atšķirīgi. Tas attiecas arī uz ļoti dažādām iespējamām eiro obligāciju struktūrām. Mēs varam. Izvēlēties eh, nu, lūk, tādas eiro obligācijas, kas var atrisināt pašreizējās problēmas, bet radīt jaunas. Uh, Protams, atsevišķām valstīm, kas nonākuši krīzes apstākļos, eh, nu, būtu palīdzīgi, ja tām eh, ir palīdzīgi tas, ka tā, tam nav sava atšķirīga atsevišķa valota, bet tā, tās ir vienotā sistēmā. Gal galā dīvainā kārtā starp valstīm ir arī līdz pat 200 punktu atšķirība procentu likmēs. Un šie bāzes punkti uh, E, un to atšķirību būtu jāskata kā stabilitātes nor e, norāde. Ja runājam par problēmām valsts finanšu izpratnē, tad nereti redzam, ka problēmas rada funkcionēšanas problēmas vienotajā tirgu monetārajā politikā, un tā, protams, ir joma, par ko kopīgi atbildība jāuzņems visai Eiropas Savienībai. Te Eiropas Savienība gan ir daļa no risinājuma. Ir taisnība, ka ir arī tādas valstis, kas ir iztērējušas ārkārtīgi daudz līdzekļu, dzīvojušas pār saviem līdzekļiem, Un tad ir tādas valstis, kas ar saviem līdzekļiem ir burtiski e, spēlējušās, riskējuši ar tiem, un arī šeit pastāv zināms morāls kaitējums. Un gal galā ir jau jāmācās finanšu riski izvērtēt šais grūtajos laikos. Un e, reizēm privāta persona parāda var kļūt arī par iekšēju valsts parādu. Un, protams, ka te ir ārkārtīgi sarežģītas, ētiski komplicētas diskusijas par to, kā, kā tad rīkoties. Es atbalstu, piemēram, tādu scenāriju, kuru pamatā ir tādas vērtības kā pragmatisms. Nevaram, nevēlamies taču radīt papildus problēmas. Un tāpēc jāpaturprātā gala mērķis. Nepietiek ar to vien, ka sakām, ka obligācijām jāaptur, jānovērš nākamā krīze. Nē, mums ir arī pasākumi, kuram īstenot jau šobrīd, un kopumā es domāju, ka eiro obligācijas varētu palīdzēt radāt arī tādu stabilitāti, bet tam nepieciešama ekonomiskā koordinācija, ekonomiskā koordinācija, kur pamatā nav tikai sankcijas, bet arī stimuli. Tas varētu, tas varētu mums palīdzēt arī risināt vairākus tirgus kļūmus. Dažas valsts ir pieņēmušas struktūra reformas ar ilgtermiņu mērķiem, bet ir nepieciešama arī īstermiņu pasākumi. Eiro obligācijas gal galā svarīgas arī tāpēc, lai mums būtu tādas obligācijas, kas būtu eiro valūtā, un tas tās ļautu konsolidēt Eiropas Savienības starptautisko nostāju. Tāpēc domāju, ka šai ziņojumā tas kārt ļoti svarīga tēma un vēl mums visiem panākums tālēka darbā. Paldies tālāk, Pērvanš. Priekšādātāji, paldies! Negribu, protams, šeit tagad pievērsties katram konkrēti, bet tad gribu dārtināt Langenu kungam par vienu dokumentu, par ko ilgi un dikti diskutējām un pie kura kopā strādājām. Un tas bija ziņojums, par ko abi bijām arī atbildīgi. Un neviens no šiem punktiem netika iekļauts tāpat vien, ne, par visiem mēs ilgi un dikti diskutējām un cīnējāmies ļoti mobilizēta. 38. punkts rezolūcijā ko mēs pieņēmām 2008. gada oktobrī šeit Eiropas parlamentā, mēs toreiz teicām, ka pieprasām, lai komisija izpēt, izpēt iespēju izveidot eiro, Eiropas obligācijas un izstrādā stratēģiju īstermiņam, kas ļautu šādas obligācijas eirozonā arī palaist, un eh, tas būtu dalībvalstu ziņā. Turklāt, uh, Atgādina, ka nepieciešams šādu pasākumu izvērtēt un izvērtēt tā ietekmu uz finanšu tirgiem. Runātāji reaģēja uz komentāru no zāles, ko tulku nezirdējuši, bet nē, toreiz tas noskaņojums, kādā mēs šo ziņojumu sagatavojām, nedomājām eh, tik daudz par izaugsmu, bet bet par eh, kopējo situāciju. Bet tad kāda situācija ir šobrīd? Nevēlos šeit atsaukt visu šo filozofiju un spriedlēšanu par to, kā rīkoties ar eiro obligācijām, kā tās savā starpā izlīdzināt un tā tālāk. Tad jau vajadzētu jau globālu vienošanos, bet konstatēja, ka gaidāmajā Eiropa padomē par šo tēmu tiks runāts tiks runāts par banku savienību, un tas būs pats centrālais eh, vēstījums, ko valdības eh, vēlas apspriest. Un tieši tāpēc man ar nožēlu jāsaka, ka mēs neejam gana tālu ar savām idejām, īpaši tad, kad pagājušajā nedēļā balsojām par divu dokumentu pakotni, jo tajos mēs atsaucāmies uz virkni jautājumiem, dažādām saistībām, parādzēšanas fondu, uh, nepieciešamību izmantot ceļu kartas arī virzienā uz eiro obligācijām, bet es domāju, ka mums vajadzēja daudz spēcīgāku signālu nodot eiro padomē par to virzienu, kurā vēlamies iet. Pārsvarā Eiropas parlaments e, iet tālāk kā padomu. Nu, man jāsaka, ka pašreizējā ja darba komanda jau izsmēlus savu potenciālu 2010. Lūk, Van Rompojkungs sagatavoja šo darba grupu. Viņiem bija jāstrādā par pie ekonomikas un monetāriem jautājumiem. Bet, nu, Un jāsaka, varbūt ir paredzēts atkal kaut kāda, kaut kāds, kaut kāda jauna darba grupa un. Um, saturiski. Domāju, ka svarīgi izkļūt no šīs astrēguma situācijas, kas varam nonākuši šī ziņojuma kontekstā. Protams, ka ir pretēji viedokļi, bet domāju, ka jāpatur prātā tas, ka ir nepieciešama kaut kāda te tehniski dati. Katru dienu piedzīvam ar vien jaunus sarežģījumus šajā jomā. Uh, Katram akadēmiķim ir kaut kāda sava viedokļa, kaut kāda sava scenārija, vai tas būtu zilās obligācijas vai vēl kādas citas. Un te gribu atsaukties uz to, ko teica Langenkungs. Kā, kā, kas, kā tas ir tiesiskajā jomā? Kā tulkot, kā interpretēt līgumu? Nu tā kā um, Langenkungs to darīja, nu jā, arī tāda ir iespēja. Un vēl pastāv arī politiskie aspekti. Šie pretējie viedokļi sadurs eh, nevienmēr tikai lūk pie eiro obligāciju joma, bet nereti arī sabiedrībai šādi viedokļi nav pieņemami. Un gal galā šādas obligācijas nebūs iespējams, ja nebūs iespējams tās eh, Eiropas budžeta kontekstā atbilstīgi definēt. Un bu budžeta politikai savukārt ir jāietver ne tikai taupības pasākumu. Nu, lūk, un tad tālāk izriet nepieciešamība definēt prioritētas, līdz ar to iemeslus, kāpēc šādas obligācijas tiek veidotas, ir vajadzīgs veicināt tādu veidu ekonomikas aktivitātes, kas ļautu pieļaut izaugsmi, kas, un tāda attiecīgi var nonākt arī pie atbilstīgas vienošanās par obligācijām. Ja runājam par parādzīmēm, jā, tad tas nav vienīgais, eh, par ko šeit, jā, par ko šeit jārunā finanšu tirgus kor, kop, kontekstām. Jo ja vēlamies izkļūt no šīs pašreizējās stagnācijas, tad nevaram virzīties priekšā tikai ar vienu jomu. Lūk, tikai banku savienība, tikai izaugsme, eiro obligācijas vai integrācija. Nē, tikai pie visiem jautājumiem kopā strādājot, mēs un arī Eiropa padoma var galu galā nonākt pie kaut kādas vienošanas e, un virzīties uz priekšu. Un, protams, arī ECB e, var dot kaut kādu veidu padomus dalībvalstīm par to, kā labāk nodrošināt integrāciju valstīs. Nu, lūk, tādi pāris elementi, par ko gribēju jums pastāstīt šajā debašu posmā, kas šobrīd vēl ir gana vispārīgas, bet gribēju vēl tomēr atgādināt, ka tas, ko Langenkungs teica par Eiropas tiesībām, un par to, ko viņš teica, ka, lūk, Lisabonas līgums paredz to, ka mēs nevaram uh, šādā veidā rīkoties, un ja vēlamies Eiroblogozīs, tad nepieciešama līguma grozījumi. Nu tad ne, es tikai domāju to, ka šo jautājumu nevajadzētu uzskatīt par nepārvaranu, nepārvaram šķērsli. Nu tad mainīsim, tad grozīsim šo līgumu galu galā, ja tas nepieciešams. Un nevar likt šeit, ne, nevar dalīt valsts kaut kādās budžeta uh, ievērojošās un neievērojošās kategorijās. Nē, tas nav tik vienkārši. Te mēs runājam par vienotu valūtu, par tādu unikālu gadījumu, par solidaritāti, kas visām valstīm jāievēro. Un visbeidzot pēdējā piezīme priekšādā, tā atvainojos, ka izteicos tik gari. Nevar salīdzināt situāciju Amerikas Savienotajās valstīs ar uh, Eiropas Savienību. Un referenti to jau arī skaidri un gaiši pateica. Federālais ASV budžets ir kaut kas pilnīgi cits. Te mēs runājam par 20 līdz 30 procentiem no IKP savukārt Eiropā. Jūs zinat, ka šis skaitlis ir daudz mazāks. Un tas nozīmē ļoti augstu integrācijas līmeni. Varam, protams, diskutēt par to, eh, vai, kas, kam vajadzētu notikt ar abas budžetu, bet no nu, katrā ziņā viņiem ir pilnīgi precikliski pasākumi un viņu federālie parādi. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Eiropas līmenī mums nav šāda parāda savstarpējā ieskaitēšana un nav arī šādu preciklisku pasākumu budžetā. Thank you. Um, now... Paldies. Astrīd, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Merkumans, Dimbas. Viena piezīme Langena kungam vācu valodā par Luksemburgu. Īstenībā viņš varēja izteikties pirmais, un viņam nebija nekā labāko darīt, kā uzbrukt manai mazajai dzimtenei. Gribēju teikt, ja daudzi vācieši grib ieguldīt savu naudu Luksemburgā, tad īsnībā tā ir kapitāla brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā, un mums ir četras pārvietošanās brīvības - kapitāla, cilvēku, uh, Uh, pakalpojumu un vēl vien. Tātad es gribēju vēlreiz pateikt vāciešiem, ka ir pietiekami daudz vācu banku Luksemburgā. Varbūt jums vajadzētu pavaicāt, kāda tad jums ir pašiem sava nodokļu politika, ka tik daudzi vācieši labprātāk savu naudiņu nogulda Luksemburgā un tik daudzas bankas arī tiek atvērts Luksemburgā, tik daudzas mm, vācu bankas. Um, Priekšsēdētājs kundze. Gribēju teikt, ka kolēģis Silvijas Gulāras ziņojumā ir vesela virkni interesantu domu, taču Tāpat laikā ir arī priekšlikumi, kas ir pretrunīgi, ka, un pie tiem jāstrādā, lai tie kļūtu pieņemami. Pirmkārt, par savstarpējās atbildības uzņemšanos par parādiem. Šeit ir divi ceļi, tātad divi posmi. Pirmkārt, zilās obligācijas. Uh, kas tiek ieviestas tad, ja valstis ievēro Māstrihts līgumā noteikto parādu līmeni, tātad zem 60%. Nu, un, e, ja parāds ir augstāks, tad ievies citu veidu obligācijas. Tas varētu būt kā tāds spēcīgs stimuls valstīm ieturēt šo 60% līmeni parādā. Man tas šķiet diezgan loģiski ieviest šādu te priekšlikumu. Taču otrs priekšlikums - izveidot šo te Eiropas parādu dzēšanas fondu. To pavisam nesen ieteica vācu ekonomisti. Mm, šis priekšlikums tiek pieminēts ļoti bieži pēdējā laikā. Daļēji šo loģiku saprotu, taču ne visā pilnībā. Man šķiet, ka še, šīs priekšlikums daudz mazāk veicinātu budžeta disciplīnas ievērošanu. Gribētu, lai referenti mani paskaidro, man paskaidro sīkāk šo te abu sistēmu priekšrocības un trūkumus. Tātad kopīgās atbildības uzņemšanos par parādiem, kas ir zem 60% IKP, tas man šķiet loģiskāk un mazāk bīstam nekā šāda parāda dzēšanas fonda izveidošana. Domāju, ka mēs varētu izvēlēties vienu no šiem priekšlikumiem. Uh, jautājums ir, vai tādā gadījumā otrs automātiski atkristu. Otrs komentārs. Manuprāt, Gulāras kundzes ziņojums ir rakstīts tā, lai patiktu daudziem. Taču būtībā tas padara to vājāku. Mēs visi zinām, ka kopīgā atbildības uzņemšanās par parādiem varēs notikt tikai tajā dienā, kad Eiropas Savienība būs pārveidojusies par stingru budžetu savienību, kur šī budžeta stingrība būs ļoti, ļoti, ļoti izteikta un stingra. Valstis tad tiks eh, iekaltas budžeta disciplīnas važās. Protams, ka budžeta disciplīna ir vēlama, taču ir jāņem vērā arī citi elementi. Man šķiet šī viņas pieeja nedaudz nepārdomāta. Eiro obligācijas, es domāju, ir kā tāds gala pēdējais punkts vai gala mērķis šim procesam un nevis sākums. E, nodokļu vai fiskālās disciplīnas līgums šeit ļoti maz tiek pieminēts, vai varbūt nemaz tad budžeta taupības līgums. eiro obligācijas, lai arī kā mēs tās sauktu, manuprāt, būs tikai tāds kā virtuāls jēdziens līdz tam brīdim, kad tiks izveidota budžetu savienība. es domāju, ka valstu budžeta pārraudzība ir jāievieš vispirms, un tikai tad var izlaist šīs eiro obligācijas. Domāju, ka tas jāprecizē šajā ziņojumā. Ja mēs vēlamies, lai šis ziņojums kaut kā pavirzītu lietas uz priekšu, tad tieši šie ir tie punkti, kas būtu jāizstrādā, jāpadara spēcīgāk. Tie, protams, ir ļoti delikāti punkti. Ja mēs to nedarīsim, tad pastāv risks, ka šis ziņojums tiks ielikts atvilknē un nekam nekalpos. Lūk, ir mani komentāri par šo te ziņojumu projektu, kurus es gribēju jums izteikt. Protams, ir uh, speciālisti, kuriem būs jāizlem, vai šis priekšlikums nepārkāp līgumu 125. punktu, ja varbūt ir nepieciešams vispirms grozīt līgumu. Es jau vairs nemaz neticu līgumu grozīšanai un tā, tās iespējamībai īsā vidējā termiņā. Tas būs ļoti grūti panākams, bet mēs vairs nedrīkstam gaidīt pirms ieviešam risinājumus. Lai pārvarētu tās, to krīzi, kas šobrīd skārus Eirozonu. Tādēļ es uzskatu, ja mēs varam atrast risinājumu patreizējā līguma ietvaros, tad tas būs daudz labāk jo es nedomāju, ka pastāv iespēja pārskatīt un grozīt līgumu pāredzamā nākotnē. Paldies! Uh, Pīcis Simo. Pīters Saimons, lūdzu. Jā, Kindank. Paldies, priekšsēdētāji. Man patiešām ir uh, ļoti žēl, ka Foksa kungs atkal ir uh, devies prom. Jā, viņš uh, eh, uzbruk pārējiem, un tad viņš vienā brīdī pats aizbēg prom, bet, uh, nu, es domāju, viņam vajadzēja arī paklausīties, kas mums citiem ir sakāms. Un viņš teica, ka valstu parādu krīzes ir radušās tādēļ, ka daudzas valstis pārāk ilgi ir dzīvojušas pāri saviem līdzekļiem. Nu, to viņš te, es viņu tagad citēju. Uh, un viņš vienkārši apvaino šeit Spāniju, īriju, kuras saskārās ar banku parādiem, un e, varbūt, ka viņš īstenībā e, pārāk e, labi neiepazinās ar šajās valstīs valdošo situāciju, jo viņam kaut kādā brīdī atkal bija jāskiem prom no zāles, kad par to tiks priests. Es gribu uh, nedaudz reaģēt uz to, kas tika teikts par parādzēšanas fondu. Uh, un, protams, tā ir perspektīva nākotnē. Tādā veidā mēs beidzot varbūt varētu beidzot eh, pielikt punktu šai krīzē, kuru neviens no mums negribēja piedzīvot. Viens jautājums par 11. punktu referentei. Pat tiešām ir pamatoti, ka šeit tiek eh, eh, runāts par galvenajiem punktiem šajā ziņojumā, bet es neesmu īsti E, pārliecināts, vai šeit ir jārunā par rekapitalizāciju un par noguldījumu e, garantiju schēmām. Mēs e, runājot par šīm garantijām, uzskatījām, ka mums ir jāpieņem tāds mehānisms, kas darbotos visā Eiropā. Tieši pagājuši nedēļa par to tika spriests apspriežoties arī par uh, akūtām problēmām, akūtu risku, kas draud eh, daudzām valstīm. Daudzi piedāvā šādus mehānismus, bet Ja jūs runājāt par noguldījumu garantijas schēmām, mēs par to runājam jau kādu krietnu brīdi, un priekšsēdētājs zina, cik sarežģīts ir šis darbs, un Eiropas parlaments īstenībā ir bijis vienots savās pozīcijās, bet padome jau ir sašķeltāka. Jāsaka, ka dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas tradīcijas, un tas ir attiecināms arī uz to, ka bankas nav visas vienādas. Uh, ir piemēram, ļoti labas nacionālas uh, noguldījuma garantijas schēmas, un neskatoties uz pausto kritiku, es tieši skatos uz uh, sev blakus sēdošo spāņu kolēģi šajā kontekstā. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai parlaments nebūtu vientuļš uh, savās nostādnēs. Mēs vienmēr uh, runājot par noguldījumu garantijām, teicām, ka mums ir jāizveido tāds kopīgs Eiropas jumts šai arhitektūrai. Un ir jāparūpējas par pēc iespējas lielāku subsidaritāti, ir jāievēro šīs izkoptās tradīcijas tik tālu, lai varētu šādas modifikācijas arī turpināt nākotnē. Paldies! Okay, Sophie. Sofija, lūdzu. Um, yeah, thank you, Chair. Uh, just a, a few... Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Man ir tādas vispārīgas dabas piezīmes. Es klausījos uh, kolēģi izteikumos. Un, protams, tas man arī mudināja uz pārdomām. Uh, Domāju, ka mēs šeit runājam par atšķirīgiem modeļiem un par to, kā tad eh, virzīties uz priekšu. Īstenībā man ir ļoti grūti lemt, Izskanēja daudzi ļoti labi argumenti un uh, tiek piedāvāt arī atšķirīgi risinājumi. Bet īstenībā mums vienreiz ir jāizvēlas, mums ir jālēmj savādāk būs tā kā pirms 12 gadiem, kad būs kaut kādi tādi pusvārīti pasākumi un uh, nepilnvērtīgi risinājumi uh, tādā nepilnveidotā eirozonā. Un mēs bieži vien baidāmies pieņemt lēmumus, jo nezinām, kā uz to reaģēs mūsu vēlētāji. Tā tad mums ir jānocer kā ar nazi, ir jāpieņem lēmumi, nekādi šķīdri tādi pusgatavi kompromisi. Nē, ir jāsaka, kas ir jādara, un mēs arī uh, bijām nobijušies no tādas pilnveidotas. Uh, politiskās savienības un gal galā šīs bailes tad arī uh, radīja milzīgās problēmas, kas mums tagad ir jāizstrebīja. Ja mēs runājam par fiskālo disciplīnu, es neuzskatu, ka tādā veidā mēs varam izkļūt no krīzes, un īsnībā nav pareizi visu laiku tērēt vairāk līdzekļu, nekā jums patiešām ir. Un visa šī runāšana par morālo atbildību, morālo kaitējumu, domāju, ka. Kā kāds mēģina izmantot savā labā šos jautājumus, šīs debates, nu kuras tad ir šīs tādas likumīgās valstis un kuras ir tādas, kas ir pieļāvušas kļūdas. Īstenībā nevar jau visu laiku runāt tikai par šiem kārtīgajiem, likumīgajiem ziemeļniekiem un slinkajiem eh, naudas šķērdētājiem dienvidos. Un Foksa kungs pārstāvēja kolēģi, kas pārstāv vienu no tām politiskā spēka grupām Holandē, kas protestē pret eh, taupīgumu. Jā, šie taupīgie, čaklie eh, ziemeļnieki pretstatā slinkajiem dienvidniekiem. Nu, no kuras puses tad vējš šeit īsti pūš? Kurš eh, inicijē visas šīs debatas? un uh, dienvidu valstis, e, par kurām tika runāts, īstenībā tagad dara daudz vairāk, lai īstenot reformas, nekā mana valsts, ko daudzi apraksta kā ārkārtīgi čaklu, strādīgu un tādu tikumīgu. Ja mēs gribam ieviest konkrētu sistēmu, mums ir jāparūpējas par kaut kādām drošības uh, schēmām, par garantijām, kas uh, ļaus arī atgūt zaudēto uzticību. Mēs runājam par uzticību, uzticēšanos, protams, simtprocentīgi garantija jau nekad nebūs, jo īstenībā, ja tādas pastāvē, tad mums nevajadzētu uzticēties cits citam. Uh, Ja mēs vienojamies par uh, normām, kuras visi ievēros, tad īstenībā tas daudz ko atrisinātu, bet eh, īstenībā parādu kopiskošana nebija galvenā problēma. Problēma bija tā, ka mēs uh, ne, nebijām izveidojuši tādas normas, kuras ievērotu pilnīgi visi, un kad Eiropas komisija teica, ka ir jābūt saistošākām normām, uh, tad to priekšlikumu bloķēja tieši šīs uh, godīgās, centīgās valstis, tādas kā Nīderlanda un Vācija. Nu, viss nemaz nav tikai balts un melns, ir arī citi toņi, un mums ir jāizveido pilnvērtīga politiskā savienība, nekādi tādi pusgatavi lēmumi, pusgatavi mehānismi, vai nu nacionāls risinājums, vai nu Eiropas risinājums. Ir jāpieņem lēmumu un jāpieņem simtprocentīgi lēmumu. Paldies! Kiitoksia rouva puhemies ja kiitoksia raportoijalle Silvasanaista. Paldies, es gribētu pateikties referentei par ārkārtīgi skaidro ziņojumu tekstu. Pielikumā ir runa par eiro obligācijām un daudzām citām finanšu metodēm, kas mūsu monetāro savienību pārvērtīs par parādu savienību. Tiek runāts par morālo risku un par demokrātisko leģitimitāti, kas esot nepieciešama. Man personiski ir ļoti grūti saskatīt, kā tieši eiro obligācijas vai kāds cits pasākums varētu tikt ieviests bez morāla kaitējuma radīšanas. Kopīga atbildība un kopīgas saistības, manuprāt, šo te morālo atbildību tiešām it kā nodod, uz, nodod citiem dalībniekiem. Tāpat kā iepriekšējā runātāja arī es gribu teikt, ka gan dienvidu, gan ziemeļu valstis nedrīkstētu sadalīt dažādās kategorijās. Manā valstī, Somijā, arī tiek tērēt līdzekļi, kas ir lielāki par mūsu ieņēmumiem. Kopīga atbildības uzņemšanās par parādiem ir solis pretī federālas sistēmas izveidošanai. Domāju, ka demokrātiskā leģitimitāte ir svarīga. Ja pilsoņi mums eh, ne, eh, nedod pilnvars pieņemt kaut kādus lēmumus, tad mēs nevaram pieņemt šos lēmumus. Pret Eiropu noskaņotā sabiedrības daļa, eiroskeptiķi un sociālā uh, sociālie nemieri tādējādi tikai vairosies. Un tādēļ, runājot par šīm tēmām, mums ir jārunā ļoti atbildīgi, jārot ilgspējīgs risinājums, un tas notiks tikai tad, ja mums būs skaidrs atbalsts ne tikai no dalībvalstu politiķiem, bet arī no pilsoņiem. Gribētu atkal pieminēt Somiju, savu valsti. Pie mums ne tikai politiķi neatbalsta eiro obligāciju ieviešanas ideju. Gan valdība, gan opozīcija ir pret eiro obligāciju ieviešanu. Es varētu teikt, ka Somijā varbūt tikai zaļie, kuriem ir 5% parlamenta mandātu, varbūt tikai viņi būtu par šādu pasākumu ieviešanu. Paldies! Werners vēlas vēlreiz izteikties par Luksemburgu, lūdzu. Nein, nein, beim besten Willen. Ich wollte. Nē, nē, Dievu dēļ, nē. Es gribēju tikai paskaidrot, jo ir e, jāsaprot, ko domā vācu eksperti. Ja, e, piemēram, valsts parāds ir augstāks par 60% no IKP, es Eh, saprotu, ka šajā fondā varētu piedalīties 8 no 17 eirozonas dalību valstīm. Un eh, eksperti teica, ka tās valsts, kas jau saņem zinām palīdzību, Grieķija, Spānija, Portugāla, Īrija, nevarēs tajā piedalīties. Tālāk valsts, kuru parāds ir zemāks par 60%, nevarēs piedalīties Igaunija, Somija, Slovenija, Slovākija un Luksemburga. Un tātad šīs parādzēšanas fonds, par kuru lēmām pagājuši nedēļ, daļa. Tajā būs 2,3 miljardi eiro. Vairāk par 900 eh, miljardiem būs eh, Itālijas eh, līdzekļi un vairāk par 500 Vācijas. Tātad divi lielākie maksātāji, lielākie parādnieki. Uh, Monti arī tā teica. Gribēju tikai pateikt, ja mēs ekspertu padomes uh, note, noteikto gribam uztvert nopietni, tad mums arī rūpīgi ar šiem uh, ieteikumiem ir jāiepazīsts. Ja tiek runāts par politisko savienību, ir jāparūpējas par Eiropas Savienības budžeta palielināšanu maksimāli 1%. To uzskata daudz dalību valstu līderi. Tas ir, tā ir milzīga kļūda. Tālāk ir jāvienojas arī par Eiropas stabilizācijas mehānismu, un tikai tad var domāt, vai nepieciešams grozīt īgumu, lai ieviestu eiro obligācijas. Paldies! Uh, thank you. I did put myself. Paldies! Arī es pierakstījos runātāju sarakstā. Mēģināšu izteikties īsi. Protams, esam jau nobalsojuši par uh, parādu dzēšanas fondu izveidošanu, balsojot par divpaku. paku Protams, mēs esam par augšām celšanos, taču neviens nepiesakās kā brīvprātīgais, lai viņi sit krustā. Tā jau ir tā sarežģītā dilema, kas mums šeit jāatrisina. Žampol, vai tu gribi kaut ko teikt? Mums jau ir šis parādu dzēšanas fonds, tādēļ, tādēļ krustā sišana nebūs nepieciešama. Ai, paldies. Man prieks dzirdēt, ka tu domā, ka mēs esam jau dzēsuši parādus. Nu, lielā mērā situācija ir tāda, ka jāizlem visu vai neko. Bet tas nenozīmē, ka varam ātri atrisināt šo problēmu. Es būtu viena no pirmajām, kura sūdzēsies par to, ka dalība valsts pārāk maz un pārāk vēl ir darījušas veidojot šos te glābšanas fondus. Uh, Ja mēs radām kopīgu finansu savienību, tad, protams, to nevaram sasteikt un izdarīt viens dienas laikā. Ja runājam par kopīgu atbildības uzņemšanos par parādiem, tad tur būs ļoti liels problēmas. Ja mēģināsim sasteikt šīs te lietas, tas nozīmē, ka mēs prasīsim Vāciju un Franciju uzņemties parādu, kas ir 3-4 reizes lielāks par IKP, par šo valstu IKP ja gribam kaut ko ieviest īstermiņā, tad acīm redzot ir jāsāk ar kaut ko mazāku, ar kopīgas atbildības uzņemšanos. Tas jau ir darīts, e, ieviešot garantijas un garantija garantijas Eiropas stabilitātes un finanšu paktā un fondā mums ir jādomā tātad par šiem te pirmiem soļiem, ko speram uzreiz un nevaram uzreiz panākt galamērķi. Galamērķis, protams, ietver sevī lēmumu visu vai neko, bet mums ir nepieciešams laiks izsvērt šo lēmumu. Tādēļ es ilgi esmu jau reklamējusi šo te sākotnējo mazāko mehānismu, tātad nelielas parādzīmes, tos augtos T-bills, uh, treasury bills vai valsts kases parādzīmes uz trim, četriem gadiem, kas, kuru ieviešana dotu mums laiku pieņemt lēmumus, uz kuriem pamatotos nākamie soļi, kas novedīs pie ilgtermiņa fiskālās savienības. Tas ir tas virziens, kādā, manuprāt, būtu jādodas. Bet mēs nevaram ieliekt uzreiz šajā te gala risinājumā. Tāpat laikā es domāju, ka mums ir jābūt arī godīgākiem. Es domāju, parlaments ir bijis godīgāks nekā dažas citas iestādes pagātnē. Mēs nebaidāmies uh, vārdos nosaukt tos faktus, kas mums sagādā problēmas, proti šīs te uh, nulles riska parādzīmes mūsu prāt nedarbotos. Trialogos, kuros šobrīd esam iesaistījušies, tiešām smieklīga situācija, kad nedēļa pēc nedēļas komisija un padome mm, negrib ieklausīties mūsos. Ja mēs būsim tik bailīgi un slēpsim galvas smiltīs, tad paies vēl ilgāks laiks, pirms mēs varēsim pieņemt jau kādus lēmumus. Tādēļ, Silvijas, esmu ļoti gandarīta par to, ka tu vienu no šiem te valsts kases aizņēmumu priekšlikumiem esi arī izklāstījis savā ziņojumā. Uh, Mm, tās ir tātad ierobežotas atbildības uzņemšanās vispirms un pēc tam eh, pārēja uz kopīgu atbildību par lielajiem parādiem. Tas varētu būt tāds signāls tirgus anali analītiķiem par to, kādā virzienā Eiropa varētu virzīties. Mēs uh, ceram, ka visas valstis, protams, nenonāks uh, milzīgos parādos, un tām nebūs vajadzīga valūtas devalvāciju. Domāju, ka pamazām ieviešot šos pasākumus, mēs varēsim rast ceļu karti nākotnē. Silvija došu vārdu tev debašu nobeigumā. Paldies, Šaron! Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs un kas klausījās uzmanīgi debatēs un kas vispār bija šeit klāt. Pavisam īsi par morālo kaitējumu, par disciplīnu. Es domāju, ka mēs nedrīkstam kļūdīties un skatīt šo ziņojumu atraut no tā, ko esam jau izdarījuši. Jau sešpakā mēs cīnījāmies pret Francijas valdību un citām valdībām par pret sa, automātiskām sankcijām. Saulēks Sarkozī un Merkele, Merkele vienojās par to, lai būtu šie te ļoti stingrie budžeta taupības pasākumi un bija tāds kā skaistuma konkurss, kura valsts tad būs cītīgākā. Domāju, ka tam jādara gals, mums jāizstrādā pašiem savu tiesību akti, kas būtu saistoši. Fokskungam neatbildēšu, kā jau parasti, viņš šeit izspēlē veselu numuru, mācot mūs par to, kas būtu jādara Eirozonā, kurā viņš pats nepiedalās vispār. Tālāk par juridiskiem jautājumiem atbildot Langenkungam. kungam. Es ļoti sīki un uzmanīgi skatos uz dažādiem juridiskiem argumentiem, kurus Vācija mums šeit liek aiz aus. Mēs nedrīkstam pārkāpt līgumus. Mums ir divas iespējas. Vai nu mums ir juridiskie šķēršļi, kas mums ir jārespektē un jārada risinājumi, lai apiet šo šķērpļus, vai arī mēs slēpjamies aiz šiem te juridiskiem šķēršļiem, lai neko nedarītu. Mani satrauc daži šie negatīvie signāli, kurus rāda Vācija vai vismaz daļa no sabiedriskās domas Vācija. Es bieži braucu uz Vāciju un tieši runāju ar cilvēkiem, zinu, kāda ir sabiedriskā doma Mēs nevaram izveidot tādu savienību, kurā principa pēc cilvēki ir pret kaut ko, ieskaitot arī juristus. Un gribu vācu draugiem pateikt, ka es esmu tikusies pat ar vairākiem tiesnešiem un diskutējis par šiem jautājumiem. Mums ir jāsaprot, ka visas Francijas vai visas Eiropas zonas valstis uzņemsies atbildību, ja būs šis te režīms Target 2 un tā tālāk. Mums jau tagad ir piedāvātas garantijas, kas iet pietiekami tālu, nevajag zīmēt karikatūras. Mums ir jāskatās, jārada tāda pieeja, kas ir iespējama tiesiskumā. Amerikāņi saka, uh, ka viņi var tātad prezidenta vēlēšanās, yes we can, un kādēļ gan, lai mēs nevarētu, mums ir jāpārliecina gan tirgus, gan arī ekonomiskās eh, skatūs dalībnieki. Mēģināsim radīt tādu pieeju, kas ir konstruktīva, kas konsolidēs eirozonu. Ja mēs būsim saglabājuši juristu pūristisko pieeju, bet eirozona būs pazudusi, tad būs viss jau par vēlu. Tālāk par šīm te eh, zilajām obligācijām. Manuprāt, finanšu ministri sākumā neveic pietiekam labu analīzi, bet šobrīd šī analīze ir veikta. Ir cilvēki, kas ir kompetenti, kas pārvā, pārstāv savas valstis un kas nav valdībā, šobrīd varētu palīdzēt Eiropadomē. padomē rast risinājumu. Pervan šajā atbildēšu sekojoši. Jūs teicāt, ka ASV nav mūsu atskaits punkts vai ne, modelis. Nu, neskatoties uz to, tomēr bieži vien mēs piesaucam ASV. Vienmēr tiek uh, eh, pieminēta amerikāņu un viņu šie te treasury bills eh, vai valsts kas parādzīmes kā tāds modelis. Daudzi investori Eiropā um, piesaukt šos te piemērus, un tādēļ arī mums ir jāskatās uz šo te piemēru. Protams, ka kopīgā par atbildība par parādu uzņemšanos ir oriģināls risinājums, ko Eiropa varētu uzņemties, bet ir arī cits iespējas. Lulings kundze, jā, protams, ir šie te divi piedāvātie risinājumi, kuriem katram ir priekšrocības un trūkums ziņojumā, es to neslēpu. Mēģināju īsi to aprakstīt, es būtu gribējusi plašāk aprakstīt viņus. Uh, Ja runājam par parādzēšanas fondu, tad tur ir skaidrs, ka tā mērķis ir samazināt parādu, norakstīt to. Ir ļoti stingri noteikumi izteikti, proti, ka mm, šīs parāds ir jāietur zem 60%, mēs mēģinām stimulēt to un mēģinam arī ieviest ļoti, ļoti stingru kontroli. Esmu runājusi ar dažādiem uh, Eh, finanšu iestāžu pārstāvjiem, un tieši dienvidu valstis ir visvairāk pret šādu fondu izveidošanu tādēļ, ka viņu parāda pārņemšana ir saistīta ar ļoti stingriem noteikumiem. Tālāk par zilajām obligācijām atsevišķi ekonomisti saka, ka tā parāda apkalpošana, ja tas ir virs 60% no IKP, var radīt milzīgas problēmas šīm te konkrētajām valstīm. Tādēļ, mm. manuprāt, bija svarīgi stimulēt parādu ierobežošanu no 3 zem 60%. Ir jāsaprot, ka parāda apkalpošanas sadārdzinājums Tāpat laikā neizslēdz to, ka ir arī zilās obligācijas vienlaicīgi tām valstīm, kur parāds ir zemāks par 60%. Sofija, man nav nekādu iepriekšēju aizspriedumu. Es esmu gatava aizstāvēt zilas, sarkanas obligācijas vai arī šo te parādzēšanas fondu. Mm, es esmu francūzieta, līdz ar to esmu tuva gan uh, Itālijas, gan Vācijas nostājai. Uh, Mēs nedrīkstam valstis dalīt ziemeļu un dienvidu valstīs. Ja mēs to sāksim darīt, tad iekļūsim vēl dziļākās problēmās. Gaidīšu no jums grozījumus, taču es gribētu, lai mēs visi strādātu tādā uh, noskaņā, ka visiem gan vilkam jābūt pēdušam, gan kazai dzīvē šeit runā kā daudz bērnu māte. Simon kungam varu atbildēt tā Pīters, šis ziņojums nav par bankām. Es tikai vienā rindkopā gribēju parādīt, ka ja mēs nerisināsim banku problēmu, tad mēs varam dajab kādas zelta obligācijas ieviest, nekādas problēma risinājums tam nebūs. Tātad banku sektors mums ir kaut kādā veidā jāglābj un jārisina. Gribētu tev tanīpat laikā atgādināt, ka banku uzraudzības pakotnē Un līdz Ferreiras ziņojumā par banku uzraudzību jau pirms diviem gadiem mēs pasītrējam, ka šajā jomā ir vēl daudz nepadarītā darba. Man šķiet, ka atbildēju visiem. Ja kaut ko esmu aizmirsus, tad lūdzu neapvainojieties un vēlreiz gribu pateikties par ārkārtīgi konstruktīvo viedokļu apmaiņu. Paldies! Paldies, Silvi! Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 9. jūlijas Šos grozījumus mēs apspriedīsim 3. septembrī. Balsojums mūsu komitejā ir paredzēts 19. septembrī, plenārsēdē ziņojums cerams nonāks oktobrī, taču to vēl vajadzēs apstiprināt. Lielas paldies par šo viedokļu apmaiņu. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir piektais punkts. Grozījumi Varbūt es ļaušu jums pāris minūtes ieturēt pauzi, un tiem, kas nevēlas šeit uzkavēties, iziet no zāles tā, lai man nebūtu jūs jāpārkliedz. Okay, if you, if you... Un tātad, atsāksim. Godātie deputāti, ja jūs dodaties prom no zāles, tad dariet to ātri, tā lai mēs varam turpināt darbu. Um, Sven, Werner, can you talk? Sven, Werner, lūdzu apspriediet savas lietas ārpus šīs zāles durvīm. Okay. Right. Um, this is the, um... Un tātad. Grozījumi parlamenta reglamenta 70. pantā attiecībā uz iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā. Varbūt būtu īsta laikā jums atgādināt, kāpēc esmu referenti, tāpēc, ka esmu šīs komitejas priekšādātāja un neviena grupa negribēja gatavot atzinumu par šo jautājumu. Tāpēc man bija jākļūst par referenti. Un tā kā jūs zinat, gadās itin bieži, ja paskatāmies uz statistikas datiem, un šoreiz, lūk, runājam šeit par starpiesāžu jautājumiem. Te runājam par grozījumiem, bija 19 grozījumi, Daudz no tiem iesniedzu pati, cenšoties atspoguļot diskusijas, kas norisinājās šeit komitejā, par sākotnējo ziņojumu. Un sākotnējā ziņojumā centos atspoguļot savukārt to formulējumu, ko dzirdējām izsakām AFCO komitejā. Bet, protams, ka ļoti daudz, kas eh, daudziem šis oriģinālais formulējums nepatika, un tāpēc arī tika iesniegti grozījumi, lai nu, to formulēju pielāgot mūsu domu gājienam. Šķiet bija četri galvenie problēma jautājumi, kas grozījumos tika minēti. Pirmām kārtām tas bija komitejas lēmums. Uh, par sarunu sākšanu un par to, kā tādas tiek iniciatētas. No nu, savos grozījumos centos faktiski pateikt eh, to, kā mēs šobrīd rīkojamies. Nu, lūk, ir parastais eh, ziņojums par eh, pirms trialogiem un tad Tieši tā kā šodien, lūk, protams, ka mēs šo jautājumu apspriežam komitejā, un ja kāds iebilst, kad šādas sarunas tiek sāks, tad varbūt ir nepieciešams balsojums, un domāju, būtu tikai korekti teikt, ka nevajag jau obligāti balsojam tajos, tajā brīdī, kad deputāti nemaz to negaida, tad ir deputāti jāinformē par šādu balsojumu. Nu, vai tā tad vai ne elektroniskā balsojuma laikā, vai iepriekš deputātus brīdinot, nevis pēkšņi organizējot balsojumu kaut kādas sēdes vidū, par to deputāts iepriekš neinformējot. Bet, nu, protams, varam paļauties uz to, ka priekšēdētāji komitejās ir saprātīgi, bet to jau tā nevar uzskatīt par pašu par sevi saprotam. Tāpat arī vairākos grozījumos eh, runāja par to, ka, ja ir balsojums, tad eh, jābūt pieņem, lēmumu jāpieņem ar vien, vienkāršu vairākumu. Jo, ja mēs piemērotu divu trešdaļu vairākumu principu, tad mēs vispār nekur netiktu uz priekšu, ne ar uh, sešu dokumentu pakotni, ne, ne kaut ko citu. Ja mums būtu vajadzīgs divas trešdaļas balss, lai uzsāktu sarunas par sešu, pakotni, se, sešu dokumentu pakotni, tad tādā gadījumā mums būtu visi jāpāriet pie otrā lasījuma. Un, ja jūs zinat, uh, cik daudz lietu tad tur tiktu atkal grozīs, tad šeit mēs nekad nebūtu varējuši pabeigt darbu pie šiem dokumentiem un izcīnīt savu lietu pret padomu, jo mums ļoti reti, kad bija pavisam, ļoti nereti bija pavisam neliels vairākums. Nu tā tad, un tad uz šādiem pamatiem es arī nu, konstatēju, ka divas trešdaļas vairākuma, bal, balsu vairākums varbūt nemaz nav tas labākais princips. Uh, komitejās, protams, ir vairākas īpašie vairākuma, balsojuma vairākuma, kas tiek piemērot, piemēram, otrā lasīmā plenārsēdē un tā tālāk, bet man interesē, protams, arī jūsu viedoklis, kolēģi, šai kontekstā. Tāpat ir priekšlikums no Galtjērī kunga, ka lēmums par sarunu uzsākšanu būtu jāiztulko un jānodod visiem deputātiem. Es neesmu pārliecināta, ka tas ir nepieciešams, jo tie deputāti, kam acīm redzot, tas interesē, taču gal galā uzklaus priekšādātāja paziņojumus. Jo, ja notiek lūkšās balsojums par sarunu uzsākšanu, taču tad par to visi ir informēti. Un tā kā šeit runājam par tādu vairāk kā mutisku procedūru, tad eh, zālē, protams, sanāksmes laikā ir pieejama tulkošana. Tāpat arī vajadzētu būt iespēja komitejai atsvaidzināt mandātu, kas eh, dots sarunu vedējiem. Esmu mm, apmierināta ar to, ka varam to darīt bez balsojuma procedūras. Sešu paku, dokumentu pakus laikā redzējām, kā tas risinājās mums inform, mūsu sarunvedē informēja par sarunu gaitu, mēs viņus tālāk informējam par sarunu prioritātēm, un šie to pārsvarā darīja tieši interesētie referenti, nonākot pie vienošanās debašu laikā, un, manuprāt, to attiecīgi varētu arī tā formalizēt. Otrs punkts bija prasība par mm, jautājumu nodošanu plenārsēdēji sarunu sākšanas gadījumā. Nu, acīm redzot, tas notiktu tādos gadījumos, ja pastāv neapmierība par to, ko komiteja ir izdarījis. Nu, jāpaturprātā, ka te nerunājam tikai par mūsu komiteju, protams, runājam par visām citām komitejām tāpat. Šeit ir iespējams vairākas alternatīvas. Nu, piemēram, tas varētu notikt pēc vienas politiskās grupas lūguma vai vismaz 40 deputātu prieprasījumu, tādējādi ievērojot parasto normālo procedūru lietu nodošanai plenārsēdēji. Nu, es tikai gribētu ierosināt, ka varbūt divas politiskās grupas šeit varētu būt vai 40 deputāti, lai nav tā, ka vienkārši jautrības pēc kāda grupa izdomā, viena politiskā grupa izdomā jautājumu vienmēr nodot plenārsēdē. Tas būtu tā, nu, dīvaini. Nu, bet par to mums arī vēl jāpieņem lēmums nenoliedzami. Nu, alternatīvi varējām arī pieprasīt vienu desmitā daļa parlamenta deputātu viedokli, kas pārstāv vismaz divas grupas. Uh, vai, protams, tajos gadījumos tāds ir priekšādātāja konferences lēmums. Tad priekšādātāja konferences var iejaukties un lietu nodot tālāk plenārsēdēji. Ja nu viņiem ir tiešām tāds, tāds spēcīgi pārliecināts pārliecību, ka šāds lēmums jāpieņem augstākā līmenī. Nu, piemēram, ja izskatāmais ziņojums ir ārkārtīgi aktuāls. Tālāk, sarunu vedēju komandas sastāvs tiek runāts par to, ka tam tieši tā kā šobrīd vajadzētu ietvert priekšādātāju plus referentu, plus ēnu referentus. Precizēju šeit arī to, kas ko dara. Nu, piemēram, lūk, priekšādātājs ir tā kā tāds oficiāls priekšādātājs arī sarunu vešanā un varbūt arī atbild par iestāžu savstarpējiem jautājumiem, tādi jautājumi kā deleģētie akti, piemēram, tad ir priekšādātājs ziņā. Uh, un tas tātad notiek nošķirt no politikas jautājumiem. Tātad ir šīs iestāžu cīņas, protams, un stīvēšanās par attiecīgo procedūru piemērojam, bet to tad var darīt nošķirt lūk komitejā. Un referents tātad vada savukārt saturisko diskusiju. Tieši tā kā tas šeit pierasts. Visām grupām, protams, jābūt pārstāvētām. Nepieciešamības gadījumā, nu, bez tāda lieka mudinātāja vajadzētu, mudinājumu vajadzētu būt arī iespējai nozīmēt vietniekus, ja no ēnu referenti vai kāds nevar tomēr ierasties vai piedalīties sarunu vešanā. Tāpat arī atsevišķos gadījumos sārunu vēršanas eh, komanda varētu paplašināt, tieši tā kā tas notika sešu uh, dokumentu pakotnes gadījumā, kad arī koordinātori bija iekļauti šai komandā, mēs uzskatījām, ka tas bija nepieciešams. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu teikt, ka lūk, katrā gadījumā vienmēr allažiņu koordinātoriem jāpiedalās šai e, sarunvešanas komandā, jo nereti ir tāda lēmuma, kur nav vajadzīga koordinātu klātbūt, mēs maz nevēlamies, lai viņi tur būtu. Bet, nu, tā tad nepieciešamības gadījumā paplašināšana var notikt. Un visbeidzot, Jautājums par trilogu dokumentu izplatīšanu. Es domāju, ka liederīgi šeit iekļaut vēl vienu komentāru par to, ka parasti tomēr ir lūk šis četru aiļu trilogu apspriežamā teksta dokuments, un par to ierosina šeit mutisku grozījumu, un galvenais jautājums ir šāds. Ja mums ir šādi jauni atsvaidzināti dokumenti, vai nu tādi dokumenti, kas nav uh, juridiski vēl saistoši, kas tiks trilogā apspriesti, tad cik ilgi iepriekš mums ir jābūt šādiem dokumentiem pieejamiem. Daudz no mums to starp es uzskatām, 24 stundas ir pietiekams laiks, ko ķērīkungs ierosina 48 stundas. Nu, protams, ka šim laikam jābūt pēc iespējas garākam, bet ņemot vērā, cik saspringts reizēm ir mūsu darbs un cik reizēm e, ir, nu, ka reizēm ir vairāk trilogu vienā nedēļā, tad diez vai šo 48 stundu termiņu izdosies ievērot, tāpēc vēl domājam, ka varbūt vajadzētu palikt pie 24 stundām. Esmu jau jums, kolēģi, izplatījusi dokumenta projektu ar kompromi iespējamiem kompromisa grozījumiem. Tas nenozīmē, ka tie ietver pilnīgi visus ierosinājumus, kas tiek iesniegt, un, protams, ka varēsim arī balsot papildus vēl šiem kompromisa grozījumiem, ar papildus eh, tātad eh, jūsu grozījumiem. Bet domāju, ka būtu tikai atbilstīgi, jā, ja mēs par kaut kādām atsevišķām daļām vēl balsot arī papildus kompromisu grozījumiem. Un esmu gatava būt gan elastīga šai jomā, esmu gatava tāpat arī nodot balsojumam jebkuras idejas, kas varētu atspoguļot komitejas kolektīvo domu. Nu, tādi man ievadvārdi. Bet divas lietas, kas vēl nav ietvērtas, par ko neesmu runājusi šai kontekstā, ir tie punkti, kas iekļauti pirmajā kompromisa projektā. Viens no tiem ir tas, ko teicu par sarunu sākšanu un šīm divām trešdaļām balsu vairākuma. Es neatbalstu šo ideju, bet, protams, varam par to balsot atsevišķi ja kāds to vēlas un ja to vēlas komitejas vairākums. Un otra lieta, ko neesmu šeit iekļāvusi kompromisos, ir priekšādātāja lomas ierobežošana. Tajos gadījumos, kad ānu referents vai referents e, to vēlas. Nu, par to esmu gatava izteikt atsevišķus komentārus. Priekšādātājs nereti ir arī referents. Parasti arī esmu referenti pēc nu, noklusējuma un lielākā problēma, piemēram, ar EC 2010 trialogu, ir tas, ka neviens negribēja nākt man līdz ne no vienas politiskās grupas šo trialogu. Es pat nezinu, vai man izdotos piespiest pies, pies, priekšādātā vietnieku man doties līdz, tāpēc mēs varbūt šeit varētu izturēties praktiski. Un, ja pēc noklusējuma grupa grupas nevēlas par kādu ziņojumu sagatavot uh, atzinumu, tad tas, protams, nonāk pie priekšsēdētāja, un tad priekšsēdētājiem ir jārīkojas, un ja sarunvešanas komanda savukārt ietver visu grupu pārstāvis, tad es domāju, tā jau ir diezgan laba garantija, ka šeit nenotiek kaut kāda veida subjektivitātes piemērošana. Tālāk par uh, par, protams, jāatceras arī, kas notiek šajā proporcionālajā mazo pret lielo grupu sadalījumā. Ir, protams, atsevišķi ir, diez, ir grūtāk būt ēnu referentam no mazās grupas. Es nenāku pat no tām lielākajām grupām un zinu, ka man ir diezgan daudz darba tieši tāpēc, ka grupa mums ir mazāka. Un es domāju, ka mazām grupām arī varētu būt grūti, jo to priekšādātājiem mallež tad nā, varētu gadīties e, daudz strādāt pie šāda veida dokumentiem. Un ja nonākam pie cīniņiem starp iestādēm, tad pašreizējais e, priekšādātājs, nu šajā gadījumā es, varbūt, e, nu, ir tādā labākā pozīcijā, kad cīnīties par to visu. jo es labprāt šīs cīņas uzņemtos eh, tā, lai eh, tā būtu mana loma. Nu, tie, kas varbūt, eh, tiem, kam rodas šaubas par par šo aspektu var pasīties, kā es cīnījos, piemēram, par kapitāla prasību direktīvas jautājumu. Domāju, ka nevaram arī cerēt, ka šeit ne, nebūs kaut kādas līdzības starp komitejām. Es domāju, ka te ir visām komitejām līdzība un ir arī vienmēr kaut kāda veida aspekti, delikāti aspekti, kas saistīti ar lieliem politiski e, sensitīviem dokumentiem. Un, protams, citās komitejas ir arī atšķirīgas e, ko, e, procedūras, kā piemēram nu, rūpniecības komitejā, kur visas sarunas vada priekšsādātājs un tikai priekšsādātājs drīkst izteikties trialogu gaitā. Mēs neesam tik strikti, mēs ļaujam arī citiem izteikties trilogos. Un tāpēc reizēm šie trilogi ir daudz garāki, bet es domāju, ka mums tas eh, liecina arī par zināmu demokrātiju. Nu tālūk. Nu tā tad. Man eh, personāla attieksme. Um, tad tālāk, protams, tas ir komitejas lēmums, ēnu referentiem. Vispirms došu vārdu. Pirmais no tiem būs Žans Pols no Tautas partijas ja vēlaties, protams, izteikties. Priekšsēdētāji, neredzēju pirms tam kompromisus, nebija iepazinies ar tiem, tā laikam man personiskā problēma. Man ir tikai daži komentāri. Pirmkārt, par tiem grozījumiem, kas parādās izdalītajā materiālā piektajā daļā. Es esmu pret Goltierī kunga grozījumiem, pret visiem viņa grozījumiem. Es 25 gadus esmu bijis jurists un es uzskatu, ka nedrīkst būt tā, ka juridiska apsvēruma dēļ kaut kas vispār netiek darīts. Otrakārt, par to jautājumu, ko jūs šeit pieminējat. Jūs zinat man pozīciju, jo esmu nor, uz, nosūtījis jums vēstuli. Manuprāt, Klūtas kunga grozījums šeit ir pilnīgi apmierinošs. Todēļ atradīšu šo grozījumu. Tas ir par to komiteju priekšsēdētāju lomu 14. grozījums. Jurgens Klūta iesniedz to. Tas ļoti labs grozījums. Nu, runāsim skaidru valodu. Šim parlamentam ir tāds īpašs funkcionēšanas veids. Es negribu uzbrukt jums personiski, bet ir tāda komiteja priekšsēdētāja, kas netiek ievēlēti uh, no ārpus skatoties komiteja priekšsēdētāji izskatās kā tādi um, loģiski ievēlēti komitejas vairākumu viedokļu izteicēji, bet mums ir iekšējā sistēma, kur ir dažādas politiskās grupas, un tad ir šī te deonta sistēma. kuras rezultātā komiteja priekšsēdētāji ir tādi īpaši cilvēki. Viņi atrodas īpašā pozīcijā. Institucionāli viņi ir redzams personības, bet tanīpat laikā nevienmēr ir tā, ka viņi pārstāv konkrēto komitejas vairākumu. Nu, tāda nu tas ir. Manuprāt, tas ir pilnīgi nesaprotam cilvēkam no ārpuses, bet, nu, tāda nu viņi ir. To mēs nevaram tagad mainīt, jo netaisīsim jau revolūciju. Šajos apstākļos, es domāju, ir nepieciešams uh, šim te priekšsēdētājiem būt neitrālam trialogu apstākļos. Priekšsēdētāji, jūs pareizi teicāt, ka ir atšķirības starp lielām un mazām grupām. E, jo ir jāsadala šie ziņojumi starp dažādām politiskām grupām. Taisnība. Jūs runājat par rūpniecības komitejas, gan nezinu, kas tur notiek. Es darbojos ekonomikas komitejā. Ir atsevišķi ziņojumi, kas ir īpaši svarīgi. Es nerunāju par tiem ziņojumiem, kas nonāk jūsu pārziņā, tādēļ, ka neviens nevēlēs uzņemties un tērēt punktus par šiem ziņojumiem. Ir daudzi lieli un sarežģīti un svarīgi ziņojumi. E, manuprāt, tas, ko es rakstīju vēstulē, ir ļoti izsvērts. Es domāju, ka mēs neapšaubām priekšsēdētāja godīgumu bet ir nepieciešama vislielāka caurskatāmība. Visi šodien lieto šo te vārdu caurskatāmība. Angli, anglosakšiem patīk runāt par interešu konfliktiem. Nu, man šie jēdzieni nav īpaši tuvu sirdī, jo tie nav tādi īpaši franciski jēdzieni. Bet tad, ja mēs sākam visur saskatīt interešu konfliktu, tad tas kļūst jau aizdomīgi. Ja jūs atbrauktu tagad uz uh, Franciju, tad uh, Nezinu, kā jums patikt tas, ka <laughs> republikas prezidenta bijusī dzīves biedrene tikt ievēlēta par parlamenta apakšpalātas deputātu un kļūtu par šīs te palātas priekšsēdētāju. Varbūt tad varētu runāt par interešu konfliktu, taču mēs Francijā novērsām šo problēmu vakar. Viņa netika vispār ievēlēta par deputātu. Un es ceru, ka šeit arī um, Eiropas parlamentā mēs šo konfliktu novērsīsim. Nav neviens pieteicies no sociālistiem, kas gribētu runāt, tādēļ došu vārdu Svenam lūdzu. Yes, so, um, just very briefly. Pavisam īsi. Paldies par kompromisu grozījumiem. Pēc pēdējās viedokļa apmaiņas par šo jautājumu mēs nolēmām neķerties klāt šim jautājumam par to, cik liels vairākums ir nepieciešams lai iesniegtu par jaunu atsevišķus grozījumus? Vai iesniegt šīs lietas tieši trialogu sarunās? Te ir divi varianti, divas trešdaļas vai deputātu vairākums. Mēs uzskatām, ka tās drīzāk filozofiskas debatas nu, varbūt arī no skaitliskā viedokļa divas trešdaļas ir nedaudz atšķirīgas no vairākuma. No juridiskā viedokļa varbūt divas trešdaļas izklausās labāk. Taču, gal galā es domāju, ka tas nav pamat jautājums, uz ko jāatbild. Domāju, ka jūsu kompromisi ir pietiekami harmoniski. Ja mēs runājam par materiālu sadali, par ko tika runāts arī Jurgena ziņojumā numur 14, ko tikko pieminēja Žans Pols. Te man jāsaka tā, ja mēs izdalām visus materiālus, vai mēs izdalām visus materiālus visiem deputātiem vai grupu pārstāvjiem, nu, tas man izskatās ļoti tuvu tam, kā mēs izdalām visus materiālus, izplatām internetā. Es jau to teicu koordinātoru sēdē. Uh, Runa ir par tiem materiāliem, kas ir sarunvedēju rokās trialogu laikā. Jurgens raksta vāciski, es to tulkoju, vai labāk runāšu vāciski. Lai ir vienkāršāk. Jurgens savā 14. tevis slavētajā grozījumā raksta visi trialogā izskatītie rakstiskie projekti un neoficiāli dokumenti ir pieejami komitejai, ja vajadzīgs ar politisko grupu starpniecību. Tas... Labi. Bet šķiet, eh, tas izklausās, ka visiem vajadzētu saņemt šos dokumentus. Starpsaucien no zāles bez ieslēgt mikrofonu. Ah, ich hatte dich, ich hatte eben im französischen. Eh, franču valodā es sapratu, ka tu slavēji 14. Jurgena sagatavoto grozījumu. Eh, Žāns Pauls Gozējs atbild bez ieslēgta mikrofona. Ā, es te skatījos 14. grozījumu. Jurgens Klūte. Ok. Jā, jā, ich hab schon verstanden. Jā, jā, es to sapratu, saka Gigalt kungs. Labi, turēšu muti. Gribēju tikai pateikt, ka dokumenti, kas uh, tiek uh, aplūkot trilogā un ēnu referentu tikšanās brīdī, par tiem mums vajadzētu organizēt vēl atsevišķas debates, jo šie papīri tiek uh, izskaisīti pa visu parlamentu. Es gribēju tikai uh, vienu piemēru jums minēt. Uh, kāda dal, es saņēmu uh, priekšlikumu par kompromisu no kādas dalību valsts, un uh, šo dokumentu saņēmu pirms to vēl bija saņēmuši ēnu referenti. Tas man šķita visai dīvaini. Un tā tad, kas tiek uh, iedots kam un kāda. Uh, kādi dokumenti ir pieejami kuriem deputātiem, tas ir tāds sarežģītāks jautājums, par to jāspriež pamatīgāk. Bet katrā gadījumā paldies uh, un. Uh, Priekšsēdētājs kundze, ziņojums bija jāuzņemās jums, jo neviens cits negribēja to gatavot. Īstenībā mēs jūs atbalstījām un parlaments eh, nākamajā referenta tikšanās reizē darīs eh, visu, lai būtu pēc iespējas kuplāks deputāts skaits. Paldies! Thank you very much. Um, paldies! Jurgen grozījums numur 14. Tam ir septiņas rindkops. Manuprāt, Žans Pols savā runā minēja otro rindkopu, bet jūs, Sven, runājāt par ceturto vai kaut kādu citu rindkopu. Mm, te ir divi jautājumu. Pirmīt, kad es izteicos par 14. grozījumu, tad pilnīgi pareizi, tā kā jūs pieminējāt, es runāju par otro rindko, bet mūsu draugs Svens runāja par dokumentu pieejamību, un viņš runāja par to, ka tas tiek pie, tie tiek darīti pieejami visiem uh, deputātiem. Ceturtajā rindkopā runa ir par to, ka dokumenti ir pieejami visai, visiem sanāksmes dalībniekiem, sarunu grupai. Izplat visai sarungrupai, jā. Nu jā, un tālāk šajā grozījumā ir teikts, ka tālāk tie tiek pie, izdarīt pieejam komitejai un politisko grupu starpniecību. Nu, par šo jautājumu mums vēl jādebatē, es labprāt to darītu atvērtā uh, noskaņā nekā tādā slēgtā. Jurgen, varbūt, ka jūs gribat izteikties. Paldies! Daži teikumi tikai par uh, Svena teikto, ka viņš ir saņēmis kompromisu priekšlikums par kādu konkrētu dalību valsts. Tas ir īstenībā kaut kas pilnīgi cits. Uh, viena darbiniece, viņai zvanīja lobby pārstāvi, viņa gribēja iepazīties ar kompromisiem, un tad tika izdarīts spiediens, mēs teicām, uh, ka šie kompromisi īstenībā nepienāks lobby pārstāvjiem, un mēs par to jau esam sprieduši, un es teicu, ka neviens dokuments nepametīs parlamenta telpas, kamēr ar to nebūs iepazinušies tie, kas piedalās sarunās, un arī uh, ēnu referenti. Mums vajag vienoties, ko tad īsti darīt. Parlamentārieši strādā Eiropas parlamentā tādēļ, ka viņus ir vēlējuši Eiropas Savienības pilsoņu un viņiem ir tiesības iepazīties ar dokumentiem. Tālāk, ceturtā, piektā parīnde. Mēs, protams, vēlamies vēst sarunas komitejā un apstiprināt, ka sarunu rezultātā dzimušais kompromiss, protams, ir jāpublicē, bet eh, deputātiem taču ir jāiepazīstas ar trialogu rezultātu, bet nevajadzētu šo informāciju, protams, eh, paust pārāk lielai cilvēku grupai. Mums eh, vienkārši vajag saprast, kāds lēmums ir jāpieņem komitejai kā mēs varam izvairīties no informācijas noplūdes, par to mums, protams, ir eh, vēl jāapspriežas, bet eh, ir jāuzņems arī pašiem saistības, ir jābūt atbildīgiem, un arī pašiem deputātiem ir jāsaprot, ka viņi nevar par visu pļāpāt arī ārpus parlamenta. Nu, ir jautājumi, kas ir konfidenciāli. Ņemot vērā eh, jaunās, modernās saziņas iespējas, Twitter un Facebook, protams, grūtāk kaut ko paturēt noslēpumā. Jā. Yeah. Bet tagad par citu. Pirmais, pirmā, otrā, trešā rindkopa. Tie kompromisi, ko piedāvā eh, Šērona, man šķiet visai pieņemami, bet uzskatu, ka tas, eh, par ko runāja eh, Žāns Pols, eh, ilustrējot mm, fragmentu manas iesniegtajā grozījumā, mums ir jāsaka, ka ir jāsaglabā neutralitāte. Jā, tas ir anglosākšu stils, kā Šarona to ir formulējis, varbūt ne visām tautām tas ir tā pieņemts, bet, protams, ir jārunā arī par rīkošanos konfliktu gadījumos. Lai, protams, mēs te nerunājam par um, pārastu situāciju un ir jāsaprot, kas tad īsti ir pieņemams, ja, ja tiešām nonākam konflikta situācijā. Varbūt, ka to varētu formulēt vēl skaidrāk uh, un jāpasaka, ka tā ir neitrāla pozīcija. Jo, ja tiek uh, radīta konflikta, konflikta situācijas, tad jāsaglabā arī neutralitāte tālāk 24 vai 48 stundas. 24 stundas man tomēr ir vairāk paprātam. Uh, ņemot vērā to, cik bieži ir sarunas, 48 stundas nebūs pareizajās risinājums, bet 24 stundas tomēr tam ir jāatvēl, savādāk eh, tas nebūs pārāk pragmatiski. Es eh, varu piekrist Šeronai, ka būtu gana ar parasto vairākumu, nevis kvalificēto, jo tas būs pārāk sarežģīti. Ar vienkāršo vairākumu vajadzētu patiešām pietikt. Īstenībā tas šiet būtu viss no manas puses. Vai tomēr vēl aizmirsu? Varbūt tas nav jādara par katru cenu, bet Šerona teica, e, tātad kas varētu aizstāt e, priekšsēdētāju, es īsti nezinu. Mums vajadzētu vienoties par normām, e, kā to organizēt, Šarona teica, ka bieži vien ir grūtības, bet varbūt vajadzētu tomēr Uh, padomāt par tādiem elastīgiem risinājumiem, nevis mēģināt uh, visu te par katru cenu regulēt, katru sīkumu. Jurgens teica, ka tas varētu būt kāds no sarunu komandas. Būtu taču patiešām jocīgi, ja pilnīgi visi, kas piedalās sarunu grupā, varētu kādā brīdī vadīt šo sanāksmi. Mums vajadzētu padomāt varbūt par tādu labāku risinājumu. Paldies! Tas bija viss, ko gribēju teikt. Um, thank you very much. I've got... Paldies! Tomas Mans un Udo Bulmans ir pieteikšies runāt. Galtieri šeit nebija klāt šodien, sociālisti tādēļ nav izteikšies, tādēļ Udo varbūt pirmais, mēs esam jau nedaudz iekavējuši. Es ceru, ka tulki tomēr paliks kopā ar mums vēl kādas minūtes. Paldies, Šerahona. Es īsti neesmu atbildīgs savā politiskajā grupā par šo jautājumu, bet tā kā atrodos zālē, tad es drīkstēšu pastāstīt, ko domā mūsu ēnu referents. Tas būs ātri. Mūsu ēnu referents piekrīt šiem kompromisiem, viņām tie šķiet nu dienu pieņemami, un Ir ļoti jauki, ka Žāns Pauls Gozējs te pauda uzslavas. Es noteikti to nodošu arī tālāk mūsu ēnu referentam. Paldies. <laughs> Tomas. Tomas, lūdzu. Tomas, paldies. Jā, mums nav pārāk daudz laika, tikai trīs īsas piezīmes. Tātad 14. grozījums, piektā rindiņa proti dokumentu pieejamība un neoficiālie dokumenti. Jā, caurskatāmība ir patiešām slavējams princips, bet uh, mums nevajadzētu izdalīt šos dokumentus visiem. Es domāju, ka, protams, uzticībai ir jāvalda, mums ir jāstrādā tādā gaisotnē, un es uh, ceru, eh, ka darbinieki e, noteikti ievēros arī nepieciešamo konfidencialitāti tālāk 24 stundas. Nē, 48 stundas patiešām ir e, par daudz. 24 stundas būs prātīgāks risinājums, kā teica e, Klūtas kungs. Un es gribēju teikt, kas tad vadīs šo sēdi, ir taču arī priekšsēdētāji vietnieki. Uh, un nevajadzētu visu laiku tikai domāt par kaut kādiem risinājumiem. Tālāk 13. Werners Lengens, varbūt mums vajadzētu ar viņu vēlreiz apspriesties divu trešdaļu balsu vairākums. Tas ir pārāk sarežģīti. Mums patiešām ir nepieciešams vairākums, bet divas trešdaļas tomēr ir par daudz. Tas ir pārāk tālajoši. Nu jā, un īstenībā mēs ar vienu lēngu nenākam no pārāk attāliem reģioniem. Šķiet, mēs tagad zaudēsim tulkojumu, saka priekšsēdētājs Sven. Ļoti, ļoti ātri, jo tulkiem jau jādod prom. Nu, es katrā gadījumā labāk izteikšos angļu valodā, pat ja tā nav pati izcilākā angļu valoda, saka Gigolda kungs. To comment on what you were saying, I think uh, the principle should be very simple. Either the documents are fully internal in the negotiation team,